Okay, colleagues, can I ask everybody? Kolēģi, ieņemiet vietas, lai mēs varam iesākt. Jā, mēs pat neesam iesākušies, bet jau esam iepaspējuši iekavēt. Okay, can I ask everybody? Vai varu lūgt visus ieņemt vietas, lai mēs varam iesākt sēdi? Okay, first of all, I would... Pirmkārt, es gribētu sveikt visus atkal parlamentā šajā jaunajā gadā. Es ceru, ka jūs visi esat pavadījuši lieliskas brīvdienas un gatavi darbam 2011. gadā. Un es aicinu sākt darbu bez kavēšanās, jo mums ir ļoti daudz darāmā. Es brīdinu, ka 2011. gadā e, mēs būsim vēl stingrāk nekā, e, nekā iepriekšējā gadā un ļoti īsi Gribētu jūs lūgt apstiprināt koordinatoru ieteikumu iecelt sekojušos referentus pār vienoto tirgu Vimborbi Kampfu, Francisku Kelleri nomainīt Flotras kundzi kā referenti atzinumā par migrācijas plūsmām, ko rada nestabilitāte. Ja neviens neiebilst, tad neviens neiebilst tādā gadījumā šie priekšlikumi tiek pieņemti. Un es gribētu arī jūs informēt, ka koordinatoru sanāksim, kura notiek rīt. Mēs apspriedīsim arī to, kā komitejai būtu e, jārisina jautājums par Ungāru neseno masmediju likumu un strīdīgiem jautājumiem šajā sakarā. Ir piedāvāts veltīt ārkārtas libe sanāksmi šim tematam Strasbūrā nākamajā pirmdienā. Un, ja šāds ieteikums tiek pieņemts no koordinatora puses, tad, protams, jūs par to tiksiet bez kavēšanās informēts. Tāpat arī pieņemiet zināšanai to, ka papildus sanāksme ir iekļauta 28. februārī otrdienā no pulksten trījiem līdz pus septiņiem pēcpusdienā. Tālāk. Eh, aicinu apstiprināts divu iepriekšējo Liba sanāksmu protokols, nē, pat triju sanāksmju, kuras notika 4. martā, 22. un 4. jūnijā un 2. septembrī. Vai ir kādam kādi iebildumi piezīmes šo sanāksmu sakarā? Tāda nav, tādā gadījumā uzskatu protokols par apstiprinātiem. Un Mēs nonākam pie darba kārtības ceturtā punkta - seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana, pamatlēmuma 20468 eh, atcelšana. Es gribētu atgādināt jums, pirms dodu vārdu referenti Alģelīlī kundzei, gribētu atgādināt to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. 6. janvāris pulksten 12. orientējušais balsojums 3. februārī notiek. Un tāpēc bez ilgas kavēšanās vārds Anģelīdī. Grazie, prezidente. Eh, prezenterò eh, brevemente il draft. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es e, gribētu pavisam īsi stādīt priekšā jums e, ziņojumu projektu. Te ir runa par um, priekšlikumu, kur esmu izstrādājusi, ņemot vērā to, kas uh, jau pastāv, ko kolēģi iesniedza, un referenti arī pie tā strādājamies, ar viņiem vairāk kārt esam tikušies. Šis priekšlikums attiecas uz uh, Eiropas padomas konvenciju, kuru visas dalībvalstis vēl nav ratificējušas. Un tik un tā mēs gribējām šo konvenciju ņemt kā atsaucas punktu. Priekšlikuma mērķis ir atjaunot likumdošanu cīņā pret uh, seksuālo izmantošanu uh, un bērnu seksuālo izmantošanu. Un šeit jāņem vērā jaunākā tehnoloģijas attīstība, kas ir notikusi pēdējos gados. Svarīgākie mērķi ir pirmkārt paredzēt šeit eh, efektīvākus sodus, lai varētu sodīt arī jaunus noziegumu veidus. Un uh, ir jāīsteno arī dažādi pasākumi, lai novērstu šādu noziegumu veikšanu, tātad, lai īstenot prevenciju. Un lai novērstu to, ka bērni kļūst par seksuālās izmantošanas upuriem. Un svarīgs aspekts ir arī palīdzība upuriem, viņu atbalstīšana gan pirms uh, izmeklēšanas, gan to laikā, gan arī pēc tam, un arī tad, kad notiek tiesu procesi, <clears throat> lai izvairītos arī no divkāršas sodu piespriešanas. Un eh, no tā, ka upuriem vairākas reizes ir eh, jāierodas tiesā par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, ir svarīgi aspekti arī, eh, ja šie noziegumi tiek veikti ģimenes lokā vai ja noziegums veids autoritātes personu ģimenē. Ir arī uh, smagākas sankcijas gadījumos, uh, Eh, kad upuris ir ar invaliditāti. Ja runa par eh, tiešsaistes satura izplatīšanu, tieši šāda attiecīga satura izplatīšana, tad ir jāizmanto visi instrumenti, lai šo saturu dzēstu un uh, dzēstu to jau pašos avotos. Bloķēšana varētu būt viens no instrumentiem, jo īpaši tad, ja nav iespējams uzreiz uh, atklāt, kas ir uh, materiāla avots un materiālus dzēst uh, šajos te avotos. Bet, protams, mērķis ir dzēst pašus materiāla avotus. Šobrīd gribētu ar to arī savu uzstāšanos noslēgt. Mērķis ir, kā jau jūs teicāt, priekšsādātājs kundze, šo darbu paveikt eh, laicīgi noteiktajā termiņā. Šeit ir jāsadarbojas ar komisiju un padomi, lai panāktu tekstu, kuru visi var atbalstīt. Paldies, paldies arī par to, ka izteicāties īsi. Jau astoņi ir pieteikušies runāt. Sakotnēji došu katram divas minūtes. Tagad jau desmit ir pieteikušies, vienpadsmit pieteikušies runāt, vai vēl kāds uh, vēlētos izteikties, jo šķiet, ka visi, kas ir klāt, uh, izteiksies. Tātad katram došu divas minūtes, uh, precīzi divas minūtes. Vispirms Štriflers kundze. Paldies, vispirms gribu pateikties referentei Anģelīna Kundzei par lielisku darbu. Es pilnīgi piekrītu referentei, kur norāda, ka mērķis ir izveidot juridisku um, sistēmu, kas varētu aizsargāt. Um, seksuālo vardarbību upurus. Ļoti bieži šādas vardarbības notiek ģimenes lokā, bērni uh, neizprot uh, šī akta nozīmi un profesionāli izstrādātās kampaņas, kas ir pielāgotas mērķiem, e, bērniem ir nepieciešamas. Tāpat arī es gribu norādīt, ka tā saucamais grūmings ir ļoti svarīgs elements un mums ir jāinformē visi nepilngadīgie un vecāki pār e, to, cik bīstam var būt saziņa internetā un apmācīt bērnus nepieciešamiem refleksiem. Tāpēc, kā tas attiec, šeit ir nepieciešams gan vecāku, gan lēmē iestāžu atbalsts. Paldies! Nākošais Zīpels kundze. Jā, herzlichen dank. Ich möchte mich zunächst. Paldies! Es pirms gribētu pateikties referentei, jo viņa tiešām lielu uzsvaru liek tieši uz profilakses jomu, lai nodrošinātu to, ka nenotiek šādi izmantošanas gadījumi arī ģimenes lokā un lai skaidri paplašinātu arī atbalstu upuriem līdz pat pieaugušo vecumam, jo mēs zinām, ka uh, šādiem uh, noziegumiem var ļoti vēlu arī izpausties sekas, un uh, šīs pozitīvās izmaiņas tiek veikts tātad šajā direktīvā. Bet gribētu uzdot jautājumus referentē par dažiem punktiem. Pirmkārt, par eh, sodu palielināšanu atšķirībā no komisijas priekšlikuma. Vienkārši gribētu zināt, kāpēc tas tiek eh, piedāvāts. Un tad ir viens ierobežojums 28. grozījumā, kur komisija piedāvā noziedzniekiem uh, kas ir veikušās noziegums, lai nebūtu vairs saskara ar bērniem. Un tagad eh, grozījumā eh, tiek minēts, ka tās ir tikai profesionālās aktivitātes, kurās eh, šie cilvēki vairs nedrīkst saskarties ar bērniem. Tas ir tāds ierobežojums, un šeit gribētu uzzināt, kā tas šeit ir nonācis šis ierobežojums. Tad ir jauns pants, tas ir 36. grozījums, kurā vēlreiz tiek skaidrots, ka Uh, bērnu upuru nopratināšana, jeb iztaujāšana būtu jāveic, ja iespējams, bez uh, uh, noziedznieka, jeb apsūdzētā klātbūtnes. Un šeit arī varbūt ir jautājums par to, kad tad vispār bērni ir jāiztaujā apsūdzētā klātbūtnē. Man ir prieks, ka um, Referents šeit nošķir satura dzēšanu un bloķēšanu, tas ir 21. grozījumā, bet arī apsvērumos tas parādās. Tomēr neviens no abiem pasākumiem netiek noteikti kā obligāti. Un šeit arī gribēju jautāt, vai to kaut kā varētu vēl mainīt. Paldies! Paldies! Es gribētu visus aicināt tiešām raudzīties uz pulksteni, negribu būt. Uh, ļaunais un jūs pārtraukt, bet uh, tomēr lūdzu ievērojiet uzstāšanās laiku. Ābrecht kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka pirmkārt mēs, uh, mums ir skaidrs, ka ir daudz punktu, kuros šis priekšlikums nav perfekts. Dažus minēšu vēlāk. Koncentrēšos uz vienu punktu, kas ir debates par interneta tīmekļu vietņu bloķēšanu, un es domāju, ka mums ir jāspēr uh, tālāki soļi, sakot, ka tas ir, uh, nevis sakot, ka tas ir dalībvalstu ziņā, bet varētu teikt, ka dalībvalstis var veikt pasākums, lai bloķētu tīmekļa vietnes. Un uh, tad mēs teiktu, ko uh, dalībvalstis var darīt, nenosakot, kādā ietvarā tas notiek. Un tāpēc es uh, gribētu, lai parlamenta pusē būtu skaidrāka pozīcija, sakot, ka bloķēšana nav tas, ko mēs vēlamies uh, panākt. Mēs vēlamies, lai šie materiāli tiktu dzēsti, tātad uh, šie bērnu pornogrāfijas materiāli tīmekļo, tīmeklī. Uh, Un šis jautājums vēl nav noskaidrots, un tāpēc gribētu atgādināt, ka līdz šim nav nekādu pierādījumu, ka dzēšana nedarbojas, un nav arī pietiekami pierādījumi par jautājumu, vai ir bijuši mēģinājumi sadarboties ar tām valstīm, uh, kas nesadarbojas šajā dzēšanas jautājumā. Un kamēr tas tā ir, es domāju, ka bloķēšana nav tas, ko mēs vēlamies panākt šajā direktīvā. Un ja būtu kaut kāda atsauce uz bloķēšanu, tad eh, tas eh, būtu nelegāli saskaņā ar komisijas pētījumu. Vai jūs varētu lūdzu noslēgt, saka? priekšsēdētāji. Un pēdējais teikums ir likumi, līgumi, likumiski noteikumi, un ja mēs eh, nenosakām, kā rīkoties bloķēšanas gadījumā, tad tas nebūtu saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem. Kolēģi, mums saskaņā ar plānu ir laiks līdz 15 pār 4. Nākamā Vikstrēmas kundze un pēc tam Ernstas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu referentei pateikties par labu ziņojumu un labu sadarbību. Līdz šim brīdim uh, piekrītu Albrecht kungu sacītam, bet cīnoties pret seksuālu vardarbību pret bērniem, mums uh, jākoncentrējas uz notikumiem, kas reālā pasaulē notiekās, un tagad arī runāšu par galveno, par galveno šķērsli, Es nedomāju, ka mums vajadzētu visām dalībvalstīm uzlikt par pienākumu bloķēt šādus saitus. Esmu par tādu spēcīgu formulu, ka dalībvalstīm vajadzētu pielikt pūliņus šādas mājaslapas uh, dzēst, un tās var izmantot bloķēšanu kā papildu uh, pasākumu, ja dzēšana nav viegli īstenojuma. Runājot par mājaslapām, uh, E, kurās e, ir bazētas kādā dalībvalstī vai ASV, tad vienmēr vajadzētu būt iespējām e, lapusi dzēst. Tas nav iespējams, ja runa par tā dēvētajām phishing vietnēm. Uh, E, tad e, ātra un efektīva dzēšana nav iespējama, e, taču šis noziegums ir šausmīgs un pret to jācīnas ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Mums ir arī rūpīgi jāizvēlējas formulējumi. Daudzās dalībvalstīs ir, es atvainojos par sodiem, daudzās dalībvalstīs ir savas soda sistēmas, un Es zinu, e, ka dažkārt ir e, mums darīšana ar slimiem cilvēkiem, kuriem patiesībā ir nepieciešama ārstēšana e, drīzāk nekā cietums, un arī tas būtu jāņem vērā. Referenta arī ierosināja, ka katrs, pret ko tiek vērts šāda apsūdzība attiecībā par seksuālu vadību pret bērniem, nevajadzētu uh, Eh, varētu nekādu, eh, liekt jebkādas aktivitātes, bet es domāju, tas būtu jāformulē precīzāk. Dokuments ļoti svarīgs, pie tam nāksies vēl daudz kārt atgriezties. Paldies pagaidām. Paldies, Ernests kundze. Pēc tam aicinu Trendafilīdis kungu. Paldies. Eh, pateicos arī referentes kundzei, kas man patīk šajā ziņumā, tas ir prevencijas profilaks jautājums kas šeit ir, kam šeit pievērst daudz lielāka uzmanība. Un upur perspektīva arī šeit ir vairāk ņemt vērā, tas ir apsveicam, to mēs apsveicam, un otrs, līdzīgi kā Zipels kundze jautāja, tā arī es gribu jautāt, kāpēc sodmēri ir paaugstināti, kāda tam ir motivācija pa gadu parasti paaugstināt šos sodus, vai tas ir tā uh, patvaļīgi izdarīts, vai kāda ir iemeslu tam. Un tad jautājums par dzēšanu un bloķēšanu. Mēs uzskatām, ka principā vajadzētu izteikties ļoti skaidri e, par labu dzēšanai, un tas arī būtu ļoti skaidri jāpasaka. Ja apskatāmies šos formulējumus, tajā skaitā redzinumos tas ir pārāk neskaidri. Un e, runājot par bloķēšanas iespējām, kāda šeit ir paredzēts, tās arī dod iespēju izvairīties. Un, e, to var izmantot arī uh, uh, pāri darītāju eh, brīdināšanai. To mēs nedrīkstētu nekādā gadījumā uh, pieļaut. Tāpēc formulējumi šeit vajadzētu būt visam savādākiem. Un Eh, eh, aicina referentu arī ņemt vērā daudzo nevalstisko organizāciju komentārus, kas ir izteikti. Ir daudzi upuri, kas ir arī eh, uzsākuši sarunas ar mums ar Eiropas parlamentā, tad šeit ir vēl kas jāuzlabo. Paldies. Paldies. Nākamais Trendafilīdis un pēc tam ir paldies priekšsēd. Es gribētu pateikties Anģeli Līlī kundzei par uh, uh, raitu darbu pie šī ziņojuma, un uh, šeit ir daži profilaktiski pasākumi paredzēti, kas komisijas priekšlikumā līdz šim pilnībā iztrūka, bet es domāju, ka vairāk ir nepieciešams attiecībā uz pārkāpēju kriminalizāciju. Uh, preventīvie pasākumi ir pārāk vāji un tie at, ir tikai paredzēti apsējumu punktos. Šeit ir pat daudz liels uzsvars uz um, tiesu procesu. Būtu jāņem tomēr vērā katra bērna īpašie apstākļi. Un gal galā ir un jautājums par mājaslapas vai vietnes bloķēšana vai dzēšana, piekrīt, protams, tam, ko sacīja lielākā daļa kolēģi par, kolēģi par labu dzēšanai. Paldies, Hirša kungs. Nākamā būs Blinkevičūtas kundze. Paldies, priekšsēdus kundze, kā liberālo ēnu referentu kultūras jautājumu komitejas. Priecājos, ka mēs arī Liba komitejā par šo jautājumu runājam. Es apsveicu arī referentu par preventīviem pasākumiem, kas šeit ir paredzēti, kur kultūras uh, komiteja arī tam pievērs uzmanību, un es domāju, ka mums jāveic uh, arī izskaidrošanas darbs, lai šādas lietas nevarētu notikt. Tad uh, šeit bija diskusijas par sodu paaugstināšanu. Uh, Eh, jāuzdod jautājums, vai ir vērts eh, dalībvalstu sodu sistēmu eh, izjaukt, jo tad varbūt arī vairs nebūtu samērīgums saglabāts ar citiem sodiem. Bet, protams, par 21. punktu tas ir svarīgs Eh, par bloķēšanu vai dzēšanu kultūra komiteja, manuprāt, mēs atradām ļoti labu, precīzi formulējumu 21. pantam, skaidri pasakot, ka dzēšana ir pati pirmā prioritāte un ka galvenokārt viss ir jādara, lai eh, dzēšana arī notiktu. Un tā, manuprāt, nav ideoloģiska diskusija, bet drīzāk ir runa par upura aizsardzību. Ja mēs runājam par eh, to, ka mēs domājam no upura perspektīvas, tad šī persona, vienīgais, kas var tik darīt šīs personas interesēs vairs ir patiesībā tas, ka šī attēla pilnībā pazūd un neviens vairs nekad tos nespēs kaut kā izrakt. Tātad no upura aizsardzības, ciešu aizsardzības viedokļa, es domāju, galvenais ir dzēšana un tad tikai otra prioritāte ir uh, vietnes bloķēšana. Bet to, protams, nedrīkstētu atļaut arī katram, bet tur ir vajadzīgs tiesneša E, nolēmums pretējā gadījumā, protams, ir jādiskutē arī par to, kas tiek dzēsts, kas nē. Tātad, principā apsveicams tas, ka mēs e, jau manām šo tendenci vispirms dzēst, tad bloķēt, bet es domāju, ka mums nevajadzētu arī zaudēt drosmi attiecībos citām e, pasākumiem, kas ir nepieciešama. Um, es domāju, ka mums jāstrādā enerģiski tālāk. Paldies tagad Blinkevičūte un pēc tam Boskurts kundze. Paldies priekšsēd vēlētos pateikties referentei par eh, eh, ļoti kvalitatīvu ziņojumu, un es arī atbalstu viņas eh, priekšlikumus, ka diskusijas par šo direktīvu būtu jāpabeidz pēc iespējas drīzāk, jo vislabākais preventīvais pasākums būtu šīs direktīvas apstiprināšana. Gribētu uzsvērt, ka mums nav pietiekoši statistisku datu pār E, dalībvalstīm e, par e, bērnu seksuālu izmantošanu un pornogrāfiskiem materiāliem, runājot īpaši par seksuālu vardarbību ģimenē, tas būtu jāuzsver šai ģimenei, un runājot par praktisku iespēju, gribētu jums sacīt, ka mēs piedzīvojam uh, to, ka mums pietrūkst eh, pietiekoši apmācīt ekspertu, psihologu, citu ekspertu, kas eh, varētu šajā jomā strādāt. Tādēļ mēs gribētu pamudināt eh, dalībvalsts pievērst uzmanību šāda eksperta apmācības svarīgumam, kas zinātu, kā arī cietušos upurus kārtiem strādāt. Tad pa 21. punktu esmu pār vietnes visa satura pilnīgi dzēšana, kas attiec uz bērnu pornogrāfiju. Paldies! tiesa, diemžēl laika mēs jūsu intervences daļai palaik garām, jo te kaut kas nedarbojās. Tad Boskurt un pēc tam Elders. Paldies. Paldies. Divi jautājumi. Vispirms gribu pateikties referentam par lielisko svarīgo darbu, kas ir iztenots. Jautājums par. Uh, vai varētu atrisināt problēmu ar noilgumu laiku, jo dažkārt cilvēki ziņo par nodarīto pārāk vēlu un var nevajadzētu pārdomāt mums šo noilgumu laiku vai vispār no tāda atsacīties šādos pārkāpumos. Es gribētu zināt, ko domā Anģelīli kundze. Otrais ir ļoti svarīgi sakot tam, lai noziedznieki vairāk nevarētu strādāt ar bērniem vai tas būtu uz algota darba vai brīvprātīga darba pamata. Varbūt arī šajā sakarā vajadzētu nākt klāt priekšlikumu. Katrā ziņā es ceru, ka izskatīsiet manējos priekšlikumus. Paldies, Mulderkungs, pēc tam Vos, un pēc tam es izteikšos paldies. Ne, esmu no tās pašas valsts, un ko, no kurienes iepriekšējā runātāja un manas piezīmes ir līdzīgas. Tātad, ja jūs vēlaties būt nodarbināti eh, bērnu kāda aprūpes iestādē, jums ir nepieciešama, būt nepieciešams būt ar pilnīgi tīru eh, pagātni. Nesen notikumi Nīderlandē parāda to, ka, jā, eh, kādi <clears throat> kāda situācija var izveidoties. Mums ir nepieciešams izveidot visu Eiropas reģistru, lai mēs varētu apmainīties ar informāciju pārkāpumu un apsūdzību ziņā, lai nevarētu izvairīties no atbildības šajā gadījumā, kad tiek nodarbināta persona ar kriminālu pagātni eh, bērnu pornogrāfijas ziņā. Tāpat arī es gribētu iesniegt šajā sakarā grozījumu. Paldies! Valsts kungs! Paldies! Runājot par bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ja mēs vēlamies to tiešām nopietni darīt, arī runājot par upura aizsardzību, tad mēs e, nevarēsim izvairīties no e, tīmekļa vietņu bloķēšanas. Jautājums šajā gadījumā ir e, drīzāk vairāk par to, ka bloķē līdz viss tiek dzēsts vai galvenokārt dzēst, un ja tas nedarbojas, tad bloķēt. Uh, Visi centieni dzēst saturu novad arī pie tā, ka šī vietne vēl kādu laiku ir pieejama un līdz šai dzēšanai vēl materiāli ir pieejami. Un eh, joprojām tiek traucēta sabiedriskā eh, kārtība. Un mums ir eh, tiešām šī te bloķēšana precīzi jāskata. Un tas ir arī jāievieš tādā veidā, lai būtu tiešām arī pienākums, lai būtu obligāti dzēst šo saturu un nevis tikai būtu tāda iespēja dalībvalstīm. Tātad es būtu par bloķēšanu jebkurā gadījumā, vai nu vienā vai otrā veidā, par to mēs vēl varam diskutēt. Labi, paldies. Un pirms uh, lūdzu komisijai izteikties, gribētu arī uh, Uh, paust savu viedokli, gribētu pateikties referentei par paveikto darbu. Divi punkti. Pirmkārt, es gribētu redzēt lielāku uzsvaru uz, uz to faktu, ka neatkarīgi no tā, kas notiek internetā, protams, tas viss izskatās šausmīgi tieši izplatības dēļ, bet nevajadzētu aizmirst, ka lielais vairums šo noziegumu tiek veikti mājās, skolās, uh, tos veids cilvēki, kuriem bērni uzticas, un uh, bērni it, īstenībā neiebilst pret to, ko viņi dara, un tāpēc es gribētu redzēt lielāku uzsvaru uz prevenciju, bet arī uz sodiem šajā aspektā. Otrkārt, par uh, dzēšanu vai bloķēšanu, es domāju, ka tas ir solis pareizajā virzienā, um, drīzāk uzsvērta dzēšanu vai satura izņemšanu un nevis bloķēšanu. Bet, kā jau kolēģi uzsvēra, šeit eh, parādās joprojām šīs jautājumzīmes attiecībā uz bloķēšanu. Bet gribētu jautāt eh, komisijai tieši, jo es uzdevu parlamentu jautājumu prasot, kāpēc eh, tā ir, ka cīņā pret terorismu komisija savā izvērtēšanas ziņojumā ir konstatējusi, ka bloķēšana ir pilnīgi neefektīva. Tātad, ja komisija uh, nonāk pie šāda secinājuma cīņā pret terorismu, tad kāpēc tā uzskata, ka tas varētu būt efektīvi bērnu seksuālas izmantošanas ziņā? Ja komisija saka, ka tas nav efektīvs instruments, kāpēc tad tā to piedāvā e, izmantot e, cīņā pret bērnu izmantošanu? Un tagad e, gribētu dot vārdu Boratīnska kungam vai arī Alonso Rijāte no komisijas. Es nezinu, kurš no jums abiem runās. Jakub Boratiński. Uh, e, on behalf Boratinsky. of the Commission, thank you very much for giving us the floor. Uh, let me first... Paldies, e, ka dodat vārdu mums. Vispirms es gribētu uh, pateikties parlamentam, ka šis jautājums tiek skatīts. Mēs gribam pateikties referentē Anģelīlī, kā arī citu komiteju referentiem, kuri ir apsprieduši projektu. Mēs apsveicam Uh, priekšlikumus, grozījumus, kuri visumā stiprina direktīvas vēstījumu un mērķus. Un uh, es gribētu piekrist priekšsēdētāju jūsu sacītājiem, ka mērķis ir skārt to jomu, kas uh, attiec ne tikai uz internetu un veidot visaptverošu bērnu aizsardzības un pasargāšanas rīgu no seksuālas vardarbības. Vēlos atgādināt, ka tad, kad mēs runājam par bērnu pornogrāfiju un tās izplatīšanu internetā, mēs runājam arī par eh, kādu reālā dzīvē notikušu izmantošanu. Ļoti daudz tiek runāts par bloķēšanu. Komit Sija patur spēkā savu pozīciju, ka bloķēšana ir e, svarīgs papildu pasākums tiesību sargājošo iestāžu veiktajām darbībām, un mēs redzam, ka ir liela atšķirība starp terorismu, kas tiek vērsts pret konkrētām cilvēku grupām, un uh, pornogrā, bērnu pornogrāfijas vietņu bloķēšanu. Vai tās uzturētu, e, vai tās būtu paredzētas tikai e, personām ar pedofiliskām noslēdzēm vai vispār uh, pla, ikvienam lietotājiem pieejams. Mēs uzskatām, ka bloķēšana būtu svarīgs instruments bērnu pornogrāfijas apkarošanā daudzās valstīs apvienotajā uh, karalistē, Zviedrijā jau tādi ir. Un tomēr neraugoties, diemžēl neraugoties uz daudziem pūliņiem, šāda vietņa dzēšana neiedarbojas momentā. Un e, tā kā ļoti daudz tiemekļu vietas ir ārpus Eiropas Savienības jurisdikcijas, šāds process aizņem laiku. Es tagad gribētu atgādināt nesenās diskusijas Vācijā, kad e, Bundeskrimināla amts ziņoja pār savām aktivitātēm Bundestāgā 25. oktobrī notika uzklausīšana, kad Bundeskrimināla amt ziņoja, ka jeb kriminālās pārvaldes, valsts kriminālā pārvalde ziņoja, ka neraugoties uz pieliktajiem pūliņiem, aptuveni 40% no šīm vietnēm, kas atrodas ārpus valsts, vēl aizvien paliek tieši saistē arī pēc tam, kad tām tiek ziņots. Tāpat arī mm, ir citi iemesli un piemēri, ka tas nedarbojas nekavējoties, un es negribētu šīs diskusijas tāpēc pārliecīgi ievilkt. Tālāk par to saucamo e, fishingu. Uh, Eh, šeit mums ir skaidrs upuris, tā ir banka, kurai ir savas drošības nodaļa, kas varētu veikt visus pasākumus, lai pārliecinātos, ka šāda vietne tiek eh, slēgta. Bērnu pornogrāfijas gadījumā upuris ir bērns. Otrkārt, eh, ziņojam par phishingu nerada nekādu risku pilsonim. Savukārt ziņošana par bērnu pornogrāfiju var Eh, radīt jautājumus, kāpēc, kā šis eh, cilvēks, kurš ziņo par bērnu pornogrāfiju, ir to saskāries? Un ņemot vērā šī materiāla nelegālu raksturu, eh, kaut vai tā apskate var tikt uzskatīta par noziegumu. Tāpēc mums ir jāapspriež šis jautājums parlamentā parlamentā. Mēs esam uzaicinājuši ēnu referentus eh, izpētes vizītē, ko organizē eh, bē, apvienotās karalistes eh, īpaša aģentūra, kas apkaro bērnu izman, izmantošanu ieskaitot, eh, ieskaitot upuru aizsardzību un eh, vietņu eh, svītrošanu, dzēšanu, bloķēšanu. Vizīte notiek trešdienā, pēc visi deputāti, pārie deputāti un viņa asistenti, kuri gribētu piedalīties šajā vizītē, ir aicināti tajā piedalīties. Vēl viens jautājums vai jūs varētu beigt savu stāšanos? Jā, es vairāk vai par būtiskām lietām citām nerunāšu. Vēl viens piemērs, eh, ko eh, eh, minēja Nīderlande. Un komisija šajā sakarā gribētu aicināt atgriezties pie sākotnējā priekšlikuma, kas attiecās uz ne tikai profesionālām aktivitātēm. Mēs ceram uz sadarbību ar parlamentu un kopā ar prezidentūru ir pabeigts darbs kopā ar parlamentu pie cilvēku, tir, cilvēku tirzniecības apkarošanas direktīvas. Tā bija ļoti e, būtiska pieredze. Šeit es redzu Bauers kundzi ir un mēs Eh, ceram, ka arī parlamentā viss process norisēs raiti. Paldies! Pirms aicinu referenti izteikties, es gribu sacīt, ka jūsu atzīmētās atšķirības starp ceļo eh, terorismu, saitu apkarošanu un pedofilu vietņu apkarošanu ir izsmeļošana ļoti nozīmīgs. Jūs, jūs sakāt, ka tas prasa pārāk ilgi. Jo, ja policija, piemēram, ja kāds policija ziņo par šādas vietnes pastāvēšanu, tad, e, e, tad pēcdarbs ir pārāk lēns. Es domāju, ka šeit nav runa par tehnisko darbu, bet par prioritātēm. Un, uh, Eh, un, un neizvēlēties bloķēšanu, tāpēc, ka tas nav prioritātais. Anģelīli kundze, lūdzu, noslēgumu vārdi. Sī, grācie. Paldies. Pirmkārt, eh, gribētu pateikties visiem kolēģiem, kur izteica komentārus. Sākšu ar vienu punktu, kas, manuprāt, eh, visiem ir svarīgs, un to visi arī pieminēja. Uh, proti par eh, dzēšanu, ka vajadzētu eh, dot prie, piešķirt prioritāti dzēšanai, nevis bloķēšanai. Mums bija uzklausīšana, un eh, tur tika pausti dažādi viedokļi. Un tika runāts arī par uh, dalībvalstu praktisko pieredzi, īpaši, ja ir runa par pedofīlā satura dzēšanu tīmeklī. Es centos tekstā šos jautājumus paust ļoti precīzi, bet varbūt, ka tas nav izdevies, to tad var vēl labot. Mans galvenais mērķis ir eh, tātad kā galveno prioritāti eh, noteikt eh, šos nelegālos materiālus dzēst pašos avotos. Un tas ir mērķis. Uh, kādas tīmekļa vietas bloķēšana varētu būt kā tāds noderīgs uh, papildu pasākums uh, divos gadījumos. Pirmkārt, ja nav iespējams uzreiz visu saturu dzēst, jo varbūt, ka šis saturs uh, atrodas uz kāda servera ārpus Eiropas Savienības un nav īsti uh, vienkārši konstatēt šo atrašanās vietu. Un um, bloķēšana var tikt izmantot arī tad, ja uh, Eh, dzēšana ir iespējama, bet tā aizņem laiku - dienu, divas vai varbūt pat tikai sešas stundas. Un šeit komisija jau pieminēja CEOP aģentūru, bet arī Itālijas aģentūra var veikt šāds pasākums jau dažās minūtēs, eh, var iejaukties un bloķēt šīs fotogrāfijas, eh, līdz tās var tikt dzēstas. Ja šī te bloķēšana tiek izmantota, lai uzreiz iejauktos, tad es domāju, ka tas varētu būt labs papildu instruments, bet atgādinu vēlreiz, satura dzēšana ir mūsu galvenais mērķis. To gribētu ļoti skaidri paust. Tad es piekrītu arī visām tām piezīmēm, uh, Uh, kuras tika paustas par uh, prevenciju. Uh, protams, ir jānovērš šāda nozieguma, un arī runājot par informāciju upuriem un arī upuru vecākiem, un arī attiecībā uz um, apmācošo personālu. Un ir svarīga arī personāla apmācība. Tās varētu būt uh, skolotāji vai bērnu dārza audzinātāju apmācības, uh, ko varētu īstenot vai arī apmācīt uh, policistus uh, vai tos, kas darbojas uh, tiesas procesa ietvaros. Tas ir uh, tiešām nepieciešams šādu apmācību veikt. Ļoti daudz noziegumu tiek veikti arī ģimenes lokā, arī skolās un uh, tādās tās augtajās aizsargātajās situācijās. Un tur ir jārīkos ļoti izlēmīgi. Uh, jo šeit, protams, bērns atrodas tādā uzticības situācijā, kur tad tiek ļaunprātīgi izmantota. Un tas, protams, ir trausmīgi. Ja nekļūdos, nezinu precīzi, kurš kolēģis to teica, bet Sipels kundze laikam tā bija. Jā, jūs teicāt eh, kaut ko par 28. grozījumu. 28. grozījumā mirklīti Te ir runa par uh, informāciju starp dalību valstīm, par informācijas apmaiņu, lai izvairītos no tā, ka cilvēki, kuri ir veikuši šādus noziegumus un ir tikuši sodīti, uh, lai šādi cilvēki nedrīkstētu vairs uh, strādāt uh, kontaktā ar bērniem. Es šeit nosaucu tikai uh, profesionālo darbību, tāpēc, ka komisijas formulējums, manuprāt, ir pārāk aptuvens. Bet, protams, ka šeit varētu panākt kaut kādu kompromisu, lai labāk formulētu šo te darbību. Jo pretējā gadījumā, manuprāt, um, padome diez vai pieņem šādu uh, tik aptuvenu formulējumu. Bet es piekrītu, ka to būtu jāprecizē. Tad par minimālā soda palielināšanu. Daži kolēģi uzdev jautājumus par to. Es piedāvāju to palielināt par vienu gadu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vairākas dalībvalstis, kuras to tagad ir izdarījušas, proti paaugstinājuši šo minimālo sodu. Bet par to vēl varam diskutēt. Uh, gribētu piedāvāt kolēģiem, jo īpaši ēna referentiem, vēlreiz satikties. Varam uh, satikties Strasbūrā, bet arī pēc grozījuma iesniegšanas termiņa beigām es izsūtīšu ēpastu, e balstoties uz atbildēm, tad mēs uh, mēģināsim rast iespēju kopīgi veikt šo darbu. Paldies! Paldies, Anģelīlija kundze! Atgādināšu kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. janvāris 12.00 un 3. februārī būs orientējošais balsojums. Tagad piecāju, piektais punkts - vienot pieteikšanās procedūru, uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Matjē kundze ir referente, kā jūs zināt, tad eh, decembra sesijas laikā Strasbūrā šis eh, teksts teksts tika noraidīts plenārsēdes balsojumā un grū, uh, ziņojums tika nosūtīts atpakaļ uz mūsu uh, komiteju saskaņā ar 56.3 punktu uh, reglamentā. Un šādā gadījumā komitejai pašai ir jālēmj par to procedūru, kādu tā īstenos, un jāziņo parlamentam uh, Uh, periodā, kas nedrīkst pārsniegt divus mēnešus, par to, kādu metodu izvēlēsies. Tagad mūsu referentei un ēnu referentiem ir jāiesniedz uh, tāds priekšlikums, kas varētu gūt parlamentu vairākumu atbalstu, un tādējādi mums jāņem vērā arī nodarbinātības komitejas uh, lūgums tikt iesaistīstiem saskaņā ar 50. reglamentu pāntu šajā procedūrā. Šīs komitejas priekšsēdētājs Lopes Agilārkungs lūdza sekretariātu uh, pārbaudīt ar plenārsēdz dienvestiem, vai ir kādi precedenti, pēc kuriem mēs šeit varētu vadīties, un viņš jūs informēs par atbildi, kādu saņemsim, tad, kad to saņemsim, lai zinātu, kā precīzi varētu iesaistīt nodarbinātības komiteju šeit. Tagad eh, gribētu lūgt Matjē kundzi informēt mūs, un eh, tad politisko grupu koordinātori varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Un eh, tā kā esmu arī ēnu referenčajā jautājumā, man ir sajūta, ka mums vajadzētu pēc iespējas drīz spēt panākt kompromisu. Lūdzu, Matjē kundze, jums vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs sacījāt, Šis teksts ar grozījumiem tika noraidīts 14. decembrī. Mēs sazinājāmies ar plenārsēdes dienestiem, kuri precizēja, ka nav precedentu līdz šim. Un Libē komiteja ir vadošā komiteja, neraugoties uz 50. pantu, un šī teksta nākotne ir Lībe komitejas rokās, jo tā bija komiteja, kas sagatavoja tekstu plenārsēdēji, teksts tika nosūtīts atpakaļ uz Lībe, un Lībei ir jāmeklē risinājums divu mēnešu, eh, tur, turpmāko mēnešu laikā. Mums tā tad ir ļoti maz laika, un es domāju, ka šajā komitejā mums ir jāstrādā, lai rastu kompromisu. Un Manuprāt, tajos jautājumos, kas eh, viesa mums, eh, mūsos vilšanos, eh, es tāpēc esmu piedāvājusi tikšanos ar ēnu referentiem. Es gaidu vairāk ēnu referentu politis, no politiskām grupām Eh, atgriešanos. Tāpat arī šodien pēcpusdienā man ir saruna ar Malstrēmas kundzes kabinetu un vēlāk šajā nedēļā tikšanās ar Ungārijas prezidentūru, lai mēģinātu izveidot tekstu, kas apmierinātu visas politiskās grupas eh, padomi un it īpaši komisiju. Lūk, priekšsēdētāji, to es varu sacīt kolēģiem šobrīd, bet es it īpaši uzklausīšu jūsu sacīto, un es domāju, ka izteikšos pēc tam, kad esmu dzirdējusi, uzklausījusi visus. Paldies! Vai man ir jāaicina tagad eh, koordinatori izteikties? Busatulkungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties Veronikai Maķie ne tikai par skaidrojumu pēcpusdienām, bet arī par darbu pie šī dosjē. Ļoti žēl, ka decembrī mēs eh, nonācām uz ceļa, kas nebija neizbēgams, un mēs varam organizēt savu darbu labi šajā komitejā. Ir bijušas daudz nesaprašanās par, eh, par šo dosjē, bet es vairāk gribētu fokusēt uzmanību uz to, kā mēs no. Uh, Eh, situācijas varam izkļūt. Es piekrītu Macija kundzei, ka šis eh, dosie ir nosūtīts atpakaļ mūsu komiteju, un tāpēc mūsu komiteja ir atbildīga pār risinājuma rašanu. Risinājumam, manuprāt, ir jābūt tādam, ka Libei ir steidzami jānāk klajā ar tekstu, par kuru varētu bal nobalsot plenārsēdē, un vienošanās varētu tikt panāktā. E, acīm redzami šeit ir jāņem vērā balsojuma rezultāts, ir tīpaši attiecībā uz e, grozījumiem, ja tas ir jānosūta atpakaļ uz plenārsēdi un e, lai tas varētu gūt vairākumu atbalstu. Ar to es gribu vēlreiz pateikties Veronikai Matjē Un es domāju, ka mums ir jārīkojas ļoti ātri šī dosie sakarā, jo ir šobrīd pavērts iespēju loks, kuru mēs nedrīkstētu aizgrūst vienkārši ciet. Un, e, tā ir ļoti nozīmīga likumdošana tādā jomā kā legālā migrācija. Paldies, Mores kungs! Um, like Jā, es arī gribētu pateikties Maķie kundzei par ieguldīto darbu ar šo dokumentu. Darbs vienmēr ir sarežģīts, ja neizdodas panākt vienošanos pēc šāda pamatīga darba. Mūsu grupas vārdā tāpat kā būs stilhungs nenāšu gari. Mūsu skatījumā mēs gribētu, lai ēna referenti pēc iespējas konstruktīvāku lomu spēlētu šo divu mēnešu laikā, lai rastu kaut kādu kompromisu. Mūsu grupas vārdā gribu skaidri pateikt, ka mēs konsekventi sniedzām plenērā e, grozījums par šī priešlikuma aptvērumu. Šie elementi mums šķiet ļoti, ļoti, ļoti svarīgi no mūsu grupas viedokļa. Tāda ir mūsu principiāla pozīcija, ko gribam saglabāt, kas mums jāsaglabā. Mēs esam atvērts sārunām ar Maķēja kundze caur mūsu referentu Blikvičūtas kundze, bet mūsuprāt mēs konsekventi e, rīkojamies attiecībā uz aptvērumu paplašināšanu, tādēļ arī iesniedzam plenērā grozījumus ir svarīgi panākt e, sarunu iepustēšanos nākamo divu mēnešu gaitā. Uh, Nodarbinātības komitejas jautājums arī šeit ir iesaistīts. Mūsu prāt, tas nav tikai mums e, jāskata, bet ir jājautā, vai ir precedents, un šos jautājumus būtu jārisina sekretariātam, vai mēs kā Lībe komiteja varam vest šīs sarunas vienu nākamo divu mēnešu gaitā vai arī e, pamatojas uz 50. pāntu arī nodarbinātības komiteja jāiesaist, bet tas būtu jārisina sekretariātam un mums koordinatoriem. Jebkurā gadījumā mēs kā grupa spēlsim konstruktīvu lomu šajās sarunās ar Matieku kundzi nākamo nedēļu gaitā. Paldies, Webers kundze, paldies, priekšsēdis kundze. Arī es gribētu pateikties Matieku kundzei par viņas pūliņiem ar šo dokumentu manuprāt, ir jānodala divas lietas. Viens ir procedurālie jautājumi, otrs ir saturiskie. Runāt par saturisko. Eh, vispirms ir jāatrisina procedurālie jautājumi. Eh, negluži precedents ir bijis, bet līdzīga situācija tajā gadījumā bija tā, ka tikai viena komiteja bija atbildīgā. Šajā gadījumā tā ir tikai Liba komiteja vismaz. Eh, eh, tas, ko es juridiski esmu varējis noskaidrot, ir noiets pie rezultātu, ka Liba komiteja ir vienīgā atbildīgā un pie tā mums arī būtu jāpieturās. Mēs apsveicam, ka nodarbinātības komiteja ir iesaistījusies šajā darbā, bet patiesībā šīs jautājums būtu jāvirz mums šai komitejai, tādēļ arī būtu atkal jānosūta dokuments uz plenēru balsojumam. Atlikušajā laikā Līdz šim balsojumam, manuprāt, mums noteikti būtu eh, jātiecas uz pozitīvu rezultātu, ko es ar to domāju. Svarīgs būs šī parlamenta radītais vēstījums pasaulē. Mēs esam apņemšies virzīt migrācijas eh, pakotni un padomācim redzot nav tik apņēmīgi šajā ziņā tā vietā, lai slēptos aiz jaukiem vārdiem, mums būtu konstruktīvi jāresina par šīm lietām, jāpanāk risinājumi, lai mums būtu e, viengabalaina migrācijas politika un arī, kas attiecas uz nodarbinātības jautājumu, kas ar to saistīta Eiropas savienība, ja tā grib būt starptautisks spēlētājs, kas e, saglabā ticamību savās robežās un ārpus tām, tad citādi nevar. Aldi e, grupa ir uh, apņēmības pilna strādāt referenti eh, nākamo divu mēnešu gaitā eh, pie šiem jautājumiem, lai plenērā gal galā apstiprinātu šo dokumentu. Paldies! Saka, priekšēd par procedūru vēlreiz precizēšu. Es neaicināšu tagad visus runāt. Es patiesībā tikai uh, grupu koordinātors uh, gribēju aicināt izteikties, un vienīgais izņēmums bija nodarbinātības komitejas referents. Uh, Eh, pēc tam mēs atgriezīsimies paši pie savas referents. Citādāk mēs vēl eh, dienas beigās nebūsim šo jautājumu izrunājuši. Tagad zaļo vārdā Sargentīni kundze. Paldies priekšsēd. Laimīgi jauno gadu visiem, arī no mūsu puses pateicība referentē Maķie kundzei jūsu priešlikums sākt ar ēnu referentu sanāksmu Liba komitejā, tas ir ļoti mm, loģisks, bet es domāju, ka mums ir jāpanāk tas, ka mēs virzamies uz pirmo, balss, pirmo lasījumu Eiropas parlamentā, un mums pašiem e, savu iekšienē jātiek skaidrībā ar šo jautājumu, pirms mēs sākam runāt par iespējamiem kompromisiem ar citām pusēm. Mēs gribētu salaglabāt šo uh, saikni ar nodarbinātības komiteju, bet arī saredzam uh, grūtību uh, ka nodarbinātības komitejas pirmā sanāksme šomēnes būs tikai mēneša beigās. Tātad, ja e, šīs komitejas vairākums saka, ka tas ir galvenokārt libe e, vadībā notiekošs process, tad aicināšu jūs palikt ciešā kontaktā ar jūsu grupām nodarbinātības komitejā. Mēs gribētu saglabāt tādu kooperatīvu garu, sadarbības garu. Uh, Un tagad man jautājums, vai šie divi mēneši tiek skaitīti no šīs dienas vai no Ziemassvētku laika? Protams, mēs dod priekšroku tam, ka mēs skaitītu no šodienas. Paldies! Paldies! Man tika norādīts, ka Ernstas kundze goja vārdā runās. Jā, gojas vārdā vēlos sacīt, ka mēs esam ieinteresēti uh, kopīgi ar nodarbinātības komiteju šo jautājumu vēlreiz prezentēt. Nodarbinātības komiteja ir devusi ļoti svarīgas norādes, un tas ir arī atbalsojies neapšaubām mūsu komitejā. Tādēļ es nedomāju. Šī e, projekta nosaukums jau par to liecina, tātad es nedomāju, ka tā ir tikai Lībe komitejas uh, lieta. E, mūsu komitejas jautājums mums ir jāsadarbojas ļoti cieši ar nodarbinātību lietu komiteju. Par to arī jāgādājas. E, tā kā precedentu līdzīgi nav, mēs varam mēģināt vienoties, kā šo situāciju risināt. Mūsu priekšlikums būtu tāds, ka e, darbs būtu veicams tālāk kopīgi ar nodarbinātības komiteju un referentiem jāapsēžas pie viena galda godīgi gumā labad visi jautājumi, e, kas palika strīdīgi diskusiju gaitā, ir arī vēlreiz jāpaceļ. Un tad mums ir jāskatās, kāds bija balsojuma rezultāts pēdējā plenērā, e, kur radās problēmas, pa kurām ir jāatsāk sarunas, un tad, es domāju, mēs arī varēsim tikt uz priekšu diskusijās. Paldies! Jā, tieši tādēļ es protokolā laikam nekad nesaņemšu darbu, jo es sajaucu grupu uh, uh, secību. Kirkopkungam bija jārunā vispirms, bet uh, lūdzu, Kirkopkungs tagad dod vārdu. Nu, tieši tā priekšsēd, bet uh, tomēr jums vēlamīgi jauno gadu un mana. Uh, Eh, mans dāsnums ir attiecībā uz procedūru, attiecībā pret mm, go, bet es eh, īstenībā pilnīgi nepiekrītu eh, iepriekšējai runātājai. Šis ir libe jautājums. <clears throat> Protams, citas komitejas, kas ir interesēts mūsu darbā, vienmēr tas ir labi, bet es baidos, ka šoreiz mums nav uh, Eh, laika nav, nevaram šādu greznību atļauties. Šis būtu libe jautājums arī turpmāk atstājums, un mūsu grupa vēl šo jautājumu risināt pēc iespējas drīzāk un ātrāk. Plenērā notikušais ir skaidrs, mēs to ļoti labi saprotam, bet tagad ir šis jautājums jādabū pēc iespējas ātrāk atkal plenērā. Jautājums ir pārāk svarīgs un vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt, ir, ja to dara uh, Lībe, un ja mēs neattālinam eh, saturiski šo jautājumu pārāk tālu no tā, ko mēs uzskatījām par pareizi. Paldies, Sarkas kundze, pēdējā, eh, tā ir, eh, tas ir, Sarkas kungs, tas ir nodarbinātības komitejas referents. Paldies! Esmu šeit pēc Lībe komitejas priekšsēdētāju izveicinājuma, lai īsumā varētu dot iespēju. Uh, Uh, uzklausīt nodarbinātības komitejas viedokli šajā komitejā. Kā jau ziņoja iepriekšējais runātais, mums ir divas problēmas. Viena saistība ar procedūru un otra pēc būtības. Par procedūru šobrīd es nerunāšu, jo Es šajos reglamenta jautājumos vienmēr maldos, un es no tiem vienmēr e, vairos, e, tāpat kā korporatīvās debatas starp e, to un citu komiteju. Man, kā nodarbinātības komitejas pārstāvi, interesē jautājumi pēc būtības. Un pēc būtības ir tā, ka šajā direktīvā ir daļa, kas attiecas uz ties, darba tiesībām un sociālo nodrošinājumu tiesībām tiem, kas ierodas no ārpuskopienas telpas strādāt Eiropas Savienībā. Un, mēs gribam zināt, vai viņi saņems vienlīdzīgu izturēšanos, vai viņiem būs jāievēro savas izcelsmes valsts um, nosacījumi. Ja direktīvā nebūs nu, skaidri noteikta vienlīdzīga izturēšanos, tādā gadījumā tuvoko gadu laikā mēs redzēsim smagus pārkāpumus Eiropas darba tiesību. Vasar ļoti smagām eh, sekām nacionālā ziņā, jo uh, E, netiks piemērotas esošās tiesības. Ir ļoti no, nozīmīga politiska problēma pēc būtības, ar kura mēs saskārsimies, jo mēs redzējām e, grūtības e, pieņemt to e, un neiespējami pieņemt to, kā Eiropas Savienības e, strādājošiem tiktu pie, piemērotas viņa, e, viņu izcelsmes valsts valstis, valstu tiesības, un šobrīd ir situācija tāda, ka attīstības valstu strādājošie varētu tikt pārcelt strādāt Eiropā ar viņu valstīs spēkā sošo likumdošanu. Un es domāju, ka risinājums ir meklējums sadarbībā starp abām komitejām. Ja Lībe komiteja ir atbildīga, lai tad tā e, uzņemas atbildību par šo politisko jauninājumu un lai tā ņem vērā ļoti nozīmīgās politiskās problēmas. Mēs esam at atvērti dialogam, mēs esam gatavi sarunāties ar, um, to jau sacīju Matļie kundzei, tā nav direktīva par vienotā atļauju, tā ir direktīva par vienlīdzīgu izturēšanos, un tāpēc Lībe komiteju ir jāuzņemās atbildība, lai šis princips būtu ne tikai tukši vārdi, bet arī fakti. Un es ceru uz labu sadarbību tuvāko nedēļu laikā, lai rastu konstruktīvus risinājumus, kas gan tiktu pieņemt plenārsēdē un gan kas būtu arī ar nākotni, lai mēs e, neveidotu ksenofobismu un naida e, avots Eiropas Savienībā. Paldies! Es domāju, ka neraugoties uz atbildi jautājumam, kā nodarbinātības komiteja sadarbība iesaistināšana tikt īstenota. Bet e, galu galā ir jābalso plenārsēdē, un visi deputāti varēs paust viedokli. Un tagad es aicināšu Eiropas komisiju izteikties e, par šo jautājumu, taču es baidos, ka šobrīd nekādas pievienotās vērtības tam nebūs. Mm ja nu vienīgi komisija vai mirst no vēlmes izteikties. Kāds ir šeit klāt? Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt gribētu pateikties Matie kundzei par paveikto darbu, ko viņa paveic iepriekš, un, protams, ka mēs uh, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai rastu kompromisu. Mm, neko vairāk droši vien arī neteikšu, jo procedurālie jautājumi ir parlamentu kompetencē, un cik es eh, saprotu, tad eh, šodien vēl nebūs diskusijas pēc būtības. Paldies! Paldies! Matiekons, lūdzu! Mm, es jums arī neko negribu vairāk teikt, eh, tikai to, ka šonadēļ noteikti tiksimies ēnu referents starpā un ar komisiju, un tas būs nozīmīgi. Bija viens konkrēts jautājums, ko uzdeva Sarkantīnī kundze. Es nezinu, vai jums ir atbilde vai sekretariātam ir atbilde uz šo te jautājumu, kad tas varētu būt. Es domāju, ka tas varētu būt 14. Tas ir balsojums plenārsēdē, es to tā pieņemu. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told, hang on, uh, yeah. Man tiek teikts, uh, jā, es redzēju, ka jūs gribētu izteikties. Man tiek teikts, ka tas sākas brīdī, kad parlaments izlēma, ka tas sākas. Tad tas ir tagad. Vēbers kundze, jūs gribējāt kaut ko teikt? Jā, es gribēju tikai ieteikt, tā kā rīt mums būs koordinātors sēde, uh, un šķiet, ka ir e, citi juridiski aspekti, kas ir jāpārbauda juridiskajā dienestā. Varbūt mēs varētu pagaidīt līdz rītdienai, lai mums būtu visa vajadzīgā informācija par šo dokumentu. Ļoti labi. Labi, tad visi piekrīt. Un tādējādi varam noslēgt arī piekto darba kārtības punktu darba kārtībā. Sastais punkts minimālie standarti attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu. Pārstrādātā reakcija. Gijomas kundze ir referente. Šodien mums ir prezentācija, kur sniegs Gijomas kundze par šo ļoti strīdīgo jautājumu. Vairāki, vairāk sēnu referents tikšanās jau ir notikusi, ko organizē referente. Uh, pirms tika sastādīts šis teksts, un eh, mēs zinām, ka pārskatīšanas priekšlikumu ļoti negatīvi uztver padome, un tāpēc Eiropas komisija tagad nāks klajā ar pārskatītu eh, versiju savam sākotnējam priekšlikumam, un lai to varētu darīt, Eiropas komisijai būtu jāzina arī, kāda ir parlamenta pozīcija. Deadline... Termiņš grozījuma iesniegšanai ir noteikts 20. janvāris 12.00. Well, the... Došu vispirms vārdu referentai un pēc tam uzklausīsim, kādas izmaiņas piedāvā komisija. Lūdzu, Gijoms Kundze. Merci, madame la présidente. Merci, mes chers Paldies, priekšsēdētājs kundze, visiem laimīgi jauno gadu. Vispirms eh, gribētu jums atgādināt faktu, proti, ka ir ļoti liels atšķirības starp patvērumu sistēmām Eiropas valstīs, piemēram, eh, pirmajā instancē pieņemto pozitīvo lēmumu skaits eh, ir no 1 līdz 65 procentiem. Un uh, var būt ļoti milnīgi, liels atšķirības arī laikā, kurā var iesniegt apelāciju pret negatīvu lēmumu. Un atšķirības saskaņā ar dalību valstīm pastāv arī runājot par uh, pātrinātajām procedūrām un citām lietām. Un šīs atšķirības uh, novērš tādu vienotu režīmu Eiropas Savienībā, kam vajadzētu darboties visā teritorijā. Uh, Un uh, Dublinas regulā tiek noteikts, ka visas šīs patvērums sistēmas ir vienādas dalība valstīs, bet jūs konstatēsiet, ka tā nav. Tātad mums ir skaidri izaicinājumi, ir jāharmonizē tiesības, un tikai tādējādi mēs varēsim izveidot vienotu sistēmu. Un likumdošanas harmonizācija arī ir obligāta, jo vienīgā sadarbība uh, um, tātad praktiska sadarbība neatrisinās šīs atšķirības. Tāpēc mums ir pēc būtības jāpārskat šī direktīva, lai beidzot nodrošinātu taisnīgu, pieejamu un efektīvu procedūru. Kā jūs teicāt, priekšādātais kundze, ir dažādi šķēršļi, lai pie tā nonāktu, un es to apzinos. Un um, ļoti skaidri arī diskusija par uh, izmaksām procedūrā. Īstermiņā ir šādas uh, konkrētas izmaksas, bet uh, es gribētu aicināt kolēģus un arī pār, uh, padomas pārstāvis padomāt par vienu citu lietu. Tātad, ka procedūras bieži vien tiek slikti izmantotas un dalībvalstīm tās ir dārgas. Un tāpēc ir jāņem vērā arī apelācijas procedūras. Tātad eh, mēs domājam, paredzam eh, uzlabot. Eh, Ceci au détriment d'une part des États membres et d'autre part des victimes. Un šeit mums ir jādomā no vienas puses par dalību valstu interesēm, no otras puses par vajāšanas upuriem. Tādējādi pirmās instants pasākums dot iespēju attiecīgajām lēmējiestādēm pieņemt savus lēmumus dos arī iespēju uzlabot motivāciju negatīviem lēmumiem un to ap, eh, arī apstiprināt eh, eh, apelācijas instancēs un nodrošināt uzņemšanu dalībvalstīs, kā arī teritorijas atstāšanu noraidītajiem. Es domāju, ka tādā veidā mēs varam stiprināt komisijas priekšlikumu vispārīgo kadru un arī vairāk precizēt procesuālus jautājumus, neieslīgstot pārāk detaļās. Būs runa par to, ka jā, Uh, konsolidē uh, kompetentās lēmējiestādes jēdziens, lai visbeidzot tā būtu viena vien un skaidra, kā arī minimālās procesuālās uh, prasības jānosaka, ko nosaka Eiropas justīcijas tiesa, Eiropas cilvēktiesība tiesa, tiesības tikt informētam, tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz bezmaksu juridisku palīdzību, kā arī teksta nosacījumu konsekvences. Tāpat arī ir jāņem jāņem vērā viegli ievainojamo pieteicēju īpašībā, īpašās vajadzības un vajadzības kopuma kā arī jānodrošina tādi iedzieni kā treš, drošās, drošās valsts iedzienas, drošās Eiropas valsts iedzienas, lai varētu homogēnā veidā piemērot minimālās tiesības. Un ar šo eh, prezentāciju tiek pabeigta pirmā darba fāze kopā ar ēnu referentiem, kuriem es vēlos pateikties par viņu iesaistīšanos darbā pēdējo mēnešu gaitā, un es domāju, ka E, e, šī, šajā laikā mēs varējām lieliski izmantot e, mūsu rīcībā esošos e-sursu, resursus un atsacīties no dažādiem mūsu uh, politiskām dostarpībām. Un tāpat arī es ļoti rūpīgi izturējos eh, pret jūsu viedokļiem un uh, ierosinājumiem un ņemšu tos visus vērā. Paldies! Any... Ir tikai divi eh, pieteikušies, ne, tomēr vairāk ir pieteikušies runāt un sāksim ar pirmo runātāju Vīkstrēms kundzi. Atkal gribu jūs lūgt pieturēties pie divām minūtēm. Paldies, es gribu pateikties referentei par pieliktajiem pūliņiem šajā darbā. Es neesmu ēna referente, bet tā kā esmu referente Dublinas 2 versijai, tad es sekoju visam šim jautājumam kopumā, jo abas, abi temāti ir cieši saistīti. Es apsveicu komisijas priekšlikumu, kā arī Gijomas kundziņojuma, kur ir ļoti daudz ambiciozi grozījumi izteikti Es gribētu arī aicināt apzināties to faktu, ka nākamajā nedēļā Strasbūrā par, eh, būs, eh, tiks izteikts mutisks jautājums par eh, patvērumu pietiekumu izmaksām dalībvalstīs. Es gribētu, lai padomas pārstāvi atbild uz šo jautājumu, jo lielā dažādība procedūrās e, ir nozīmīga patvērumu meklētāju rezultātiem. Un Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ka parlaments veic savu darbu, neraugoties uz dažādām iebildēm padomē, un apzinās to, ka mums ir kopīgs termiņš 2012. gadā, un tāpēc es gribētu vēlreiz pateikties Gijoms kundzei par visu, ko tā ir paveikusi šī būtiskā jautājuma sakarā. Paldies, Vikstrēms kundze, Flotras kundze, pēc viņas Trende Filīdis kungs. Paldies! Es gribu arī pateikties. Gribu pateikties Gijomas kundzei, e, kas ir e, ļoti e, brīžam strīdiem pilns, un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izveidot konsekventu tekstu refer, ziņojums Eh, vairākus eh, komisijas izstrādātos jautājumus padziļina, pie konkrēti jautājumu par izšķirīgajām eh, lēmēju iestādēm, kā arī par ģimenes locekļu iekļaušanu, par tāpat jautājums par faktu, ka pieteicējiem jāsaņem informācija saprotamā valodā, nevis tikai tādā, kur tiek domāts, ka viņš to saprot. Tāpat arī jautājumi par juridisko palīdzību un vēl citi, piemēram, eh, apelācijas termiņš, šeit trešā drošā valsts. Visi šie punkti, eh, ko piedāvā Gijoms Kunz, ir lieliski un mēs tos atbalstīsim. Tālāk pār dažiem punktiem, kur mēs varētu vairāk precizēt, piemēram, NVO iespēja no paša sākuma un ne tikai pēc dalībvalstu gribas piekļūt uzturēšanās centros, lai varētu sniegt atbalstu no paša sākuma, varētu precīzāk izteikties par to faktu, ka juridiskā palīdzība nevarētu tikt, eh, to nevar uzdot likt apmaksāt patvēruma meklētājiem. Tāpat arī medicīniskām pārbaudēm ir jābūt mazāk intruzīvām. Šeit mums ir eh, augš, saraksta augšgalā Čehija, bet arī jāveic ir padu, sarunas ar padome un eh, jānorāda, ka padomas pozīcija ir nekonsekventa un bezatbildīga. Un padomēji būs arī jāatklāj savi sliktie argumenti, tā skaitā uz izmaksām, jo, kā sacīja Gijomas kundze, tā ir nepārtraukta pieteicēja turēšana, um, uh, ieslodz, uh, aizturēšana, uzturēšanās vietās, kas maksā dārgi, kā arī citas procedūras. Paldies, Trende Filīdis kungs, un pēc tam uh, Homajer kungs. Like to... Arī es Gribētu Gijomas kundze apsveikt ar lielisku ziņojumu, īpaši ņemot vērā grūtības, ar kurām viņi saskarās. Gribētu apsveikt viņus ļoti kooperatīvos sanāksmi. Sanāksmēs eh, runāju pa komisijas priekšlikumu pānt pēc pānt, kā arī tiekoties ar katru no mums individuāli Es tikai varu apsveikt viņas ierosinātos grozījumus, pilnīgi piekrīt arī viņas ierosinātājiem e, nodījumiem starp kompetentām un noteicošām iestādēm. Es domāju, ka mums vajadzētu īpaši izturēšanās kodeks, uzības kodeks jāievēro attiecībā uz uh, reprezentāciju personīgās intervijās un uh, e, pierādījuma nastē būtu jābūt uh, iestādes pusē, nevis pieteicēja pusē. Es gribētu uh, uh, arī teikt, ka pareizi dara referenti, ka viņa apšauba pirmās patvērumu piedātāju valsts uh, st, ja, statusu, uh, tad ļoti apsveic vēlreiz šo ziņojumu. Paldies, ka arī izteicāties tik kodolīgi. Tagad Holmajers kundze un pēdējā runātāja manā sarakstā ir Hīršas kundze. Jā, iesākumā gribētu sirsnīgi pateikties par ziņojumu sagaštavošanu un arī par daudzajām sarunām, kādas esam veduši ļoti lietišķā atmosfērā, runājot par politisko patvērumu un migrācijas jautājumiem. Uh, Par tiem būs jārunā ne tikai atsevišķo direktīvu kontekstā, bet runājot par nabadzības problemātiku un par sarežģītām situācijām diezgan daudzos šīs pasaules eh, valstīs. Tas mums ilgi vēl eh, stādīs jaunu, arvien jaunu izaicinājumu priekšā. Īpašu, īpaši apsveic kolēģis Gijoms kundzes sagatavoto ziņojumu un viņas likto uzsvaru uz precētiem mazgadīgiem Arī ar Džīnu Lambertu esmu šo jautājumu pacēlis vairākās diskusijās. Nevajadzētu būt šādai iespējai, kad <clears throat> eh, spied, piespiedu kārtā aprecinātiem bērniem nebūtu ties, tiktas dos tiesības uz tiesisko pārstāvu. Katram mazgadīgam ir jāsņem savs uh, uh, juridiskais pārstāvs, kas aizstāv viņa tiesības, to es uzskatu par ļoti pozitīvu uh, principu un to ļoti atbalstu. Bet Giems kundze arī apzinās, ka man ir zināmas šaubas arī attiecībā uz komisijas priekšlikumu uzskatu par apšaubām to, ka eksistējot ka tikai sliktas procedūras ir pa pamatu lielākām izmaksām. Ja es apskatos, piemēram, Grieķiju, tad uh, lielāko izmaksu iemesls nebija uh, nepareizas procedūras, bet vienkārši politiskā patvēruma pieprasītāja lielais skaits. E, un šie pieprasītāji arī neredz sasniedz šīs valsts nelegālā, neleģitīmā e, ceļā, un liela daļa no viņiem tiešām arī nemaz negrib politisko patvērumu meklēt, bet patiesībā diezgan atklāti, kā tas arī ir e, kļūst redzams Grieķijā, tur ir daudz citi, bieži arī cilvēki saprotam iemeslu bieži arī uh, uh, dažādas klīzmas personiskā dzīvē, <clears throat> kā tad tika formulēts, lūdzu pabeidziet, saka priekšējais, jā, tad, nu jā, šī ir pirmā diskusija, kāda mums ir. E. Nu tad vai jūs varētu lūdzu secinājumu pateikt? Nē, es pašlaik to nevaru. Gribu runāt. Mums taču nu, nemaz tik ļoti nav jāsteidzās. Nē, es vienkārši uh, cenšos būt godīgi pret visiem, bet, nu labi, ja negribam, nu tad es būšu negodīgi pret visiem, nu tad lūdzu pabeidziet. Nē, es nevaru pabeigt. Es to saku tāpēc, ka tā tas tā īstenībā nevajadzētu, tas nav godīgi. Runājot par bezmaksas advokātisko pārstāvniecību, kā arī attiecībā uz politiskā patvēruma pieteicējiem. Eh, man ir šaubas. Man arī zināms šaubas attiecībā uz to, ka definīcija attiecībā uz priekšlikumu iesniedzēja, ka tam nav jābūt uh, uh, dalībvalsts pilsonim. Man jāsaka godīgi, ir asnāra protokols, tajā ir konstatēts, ka ja es uh, valstī tiek prasīts politisks patvērums no es pilsoņu puses, tad tas nav iespējams, jo mēs rēķinamies ar to, ka 20, vis 27 dalībvalstīs nav problēma Eh, eh, es tīri vai tālot, ka kāda ES dalība valsts ir problēmas ar cilvēktiesībām. Tas ir par ES dalību valstu definīciju. Un tad, kas attiecas uz medicīniskās izmeklēšanas eh, noliekšanu, man īpaši arī ir grūti uh, saprast šo principu, ka pēc sešiem mēnešiem tad valstī pēkšņi ir jāpierāda, ka uh, šim politiskā patvērojuma meklētājiem ir nepieciešama aizsardzība nevis otrādi. Šis princip, šī eh, pirāģuma nasts pagriešana otrādi man šķiet ļoti problemātiska un ka pirāma dokumentu iznīcināšana vairs nebūtu pat pamātu pātrinātai procedūram, tas arī man šķiet divans arguments. Tādēļ es domāju, ka ir nepieciešams tādas diskusijas un pateicos par uzmanību priekšsēdus. Saprot, ka eh, jautājums ir svarīgs un šīs ir pirmās debats, bet ja mēs vienojamies par ierobežot eh, runāšanas laiku un jūs runājat, eh, katrs runa, grib saņemt divas minūtes un jūs saņemat piecas, tas nav godīgi, katrs grib runāt Hiršskundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Es domāju, ka tas ir labs sākums, apspriežot šo ziņojumu. Paldies arī par to sagatavošanu, paldies arī par veiksmīgo sadarbību. Noteikti ir vēl viens otrs diskutējums jautājums, arī tas ir skaidrs, un mūsu grozījumos to arī ņemsim vērā. Bet es domāju, ir labs pareizs signāls, ka visu politiskā patvērumu pakotni mēs apmēram vienlaicīgi virzam, lai šeit būtu definīcijas un nebūtu pēc tam eh, jāskarās ar grūtību, ka definīcijas atšķirās. Un Arī šeit ir skaidrs signāls tik dots padomē, ka mēs vēlamies šo procedūrā, eh, uz procedūrām attiecīsošos direktīvu. Ja mēs eh, gribam tiekties uz eh, ātru un labu taisnīgu procedūru, es domāju, ka e, šie divi kriteriji viens otru neizslēdz, tad visi no tā iegūs. No vienas puses politisko patvērumu sniedzošā valsts, kas tad gūs e, lielāku skatrību, bet arī politiskā patvērumu pieprasītājs, jo neko jau ne, nevienam nekas, ne, e, nekas labs nav no tā, ja cilvēks 3-4 valsts, gadus jau uzturās valstī, jau pierod pie dzīves apstākļiem tajā, un tad viņš saņem galu lēmumu, ka nē, tomēr nav politiskais patvērums piešķirts. Nu, tā jau var nevienam no labums. Tātad, e, īstermiņā, es domāju, dalību valstīm šeit būs papildus izmaksas, bet ilgtermiņā e, droši vien, ka labas e, procedūras tad arī finansiāli atmaksāsies, tīri finansiāli raugoties uz šo jautājumu. Un dalību valsts un padomu tieši tā arī mūs vēlas, lai mēs to darītu. Tātad, priecājos par diskusijām, bet es domāju, ka ir svarīgi atzīmēt arī to, ka ja mēs at atzīstam politiskā patvēruma eh, principu, tad ir jābūt godīgiem, un eh, mēs nedrīkstam pa sēdz durvīm eh, to liekt personam, kam tas ir nepieciešams. Ja mēs, kā es dalībvalsts, sakam, mēs esam un stāvam par politisko patvērumu principu, tad ir padomē jāraida skaidrs signāls, ka mēs esam par to, ka Eiropa piešķir politisko patvērumu un ir arī konsekvenci šajā ziņā. Es domāju, tas svarīgs signāls, kas mums jāraida. Paldies, Hiršas kundze. Tagad aicināšu Eiropas komisijas pārstāvu manā sarakstā ir Gan kundze, ceru, ka pareizi zinājos vārdu, un Kunča kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un vispirms gribētu pateikties uh, Gijoms kundze referentai par savu ziņojumu projektu. Es domāju, ka viņa ļoti labi ir apkopojusi tos svarīgākos elementus un vispārējo priekšlikumu garu komisijas priekšlikumā. Uh, un mums jau ir bijusi iespēja par to runāt. Atgādināšu arī, ka mēs izvērtējām direktīvu, kas tagad ir spēkā, kas tika publicēta uh, septembrī, un tur arī tiek atbalstīts mūsu domgājiens. Tātad, uh, runājot par procedūru efektivitātu un ātrumi, uh, un kvalitāti. Es tiešām gribētu arī uh, pateikties iepriekšējo runātāju atzinīgiem vārdiem par uh, šo te frontloading, uh, ka tas, um, um, protams, arī jautājums par izmaksām at, pacelsies atkal arī nākamnedēļ plenālsēdē, runājot par mutisko jautājumu, kur saņēmām. Kā jūs jau teicāt, tad uh, mēs vēlamies pārskatīt priekšlikumu, ņemot vērā tās nopietnās grūtības, kādas pastāv saistībā ar šo priekšlikumu. Uh, Pirms polijas prezidentūras mēs vēlamies eh, to pārskatīt, un tiešām padomas paustās bažas ir eh, ļoti būtisks, un tāpēc ir svarīgi arī saņemt parlamentu viedokli par šo eh, dokumentu, un um, tādējādi mēs varēsim arī ietekmēt mūsu priekšlikumu. Mēs tagad uh, uzklausījām Gijomas kundzi un uh, redzam, ka viņas priekšlikums tiešām atbalsta komisijas priekšlikumu un neslēpšu arī to, ka kā komisijai mums pašiem ir zināmas problēmas, pat uh, neatsaucoties uz atsnāru protokolu, mums tas ir skaidri redzams, ka direktīvai ir jātiecas uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, balstoties uz uh, juridisko bāzi. Uh, 68. pāns līgumā tas ir. Mēs eh, atzīmējam arī, ka daži grozījumi vēlas vēlreiz eh, pastiprināt procedurālās garantijas, varbūt pat pārsniedzot uh, Eiropas uh, likumu garu vai nu Strasborā vai Luksemburgā pieņemto spriedumu garu. Paldies! Thank you, bring... Paldies! Līdz ar to varam atgriezties pie Gijomas kundas referentes. Jā, paldies jums visiem par to, ko teicāt. Mēs esam ievērojuši noteikto laiku, un tas ir ļoti labi. Un kā tikko mums atgādināja, mēs zinām, ka komisija sešu mēnešu laikā no šī brīža vēlas nākt klajā ar pārskatītiem priekšlikumiem par šo tekstu, īpaši par procedūru, bet arī par patvērumu direktīvu. Un šeit, cik saprotam, būs vienkāršota redakcija. Un, uh, va, protams, mērķis ir arī atbloķēt situāciju padomē. Es uh, piekrītu daudziem, kas šeit izteicās, neatkārtošos, bet uh, parlamentam noteikti ir jāuzņem savu atbildību un jāveic kvalitatīvs darbs, kā uh, koplikumdošanas procedūrā. Uh, Un šeit, manuprāt, ir runa arī par ambīcijām. Mums nevajadzētu atkāpties no šiem pienākumiem. Un uh, runājot par aizsardzības līmeni un par finansēm uh, procedūrām dalību valstīs, uh, es domāju, ka šeit mums uz to ir jārēģē. Tātad mums ir zināmi mērķi 2012. gadam, tie ir ambiciozi, bet es domāju, ka lai respektētu šos eh, termiņus, mums nevajadzētu uh, tomēr panākt tekstu, kas balstās uz pārāk vāju kopsaucēju. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu eh, pieņemt būtisku, ambiciozu pozīciju un diskutēt par šo tekstu. Paldies! Okay, thank you. Labi, paldies. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka Kā jau es teicu, šī ziņojuma grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. janvārs 12.00. Un tagad pāriesim pie 7. darba kārtības punkta - obligātie standarti, lai kvalificētu trešo valstu valsts piedarīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība un piešķiršās aizsardzības saturs, pārstrādāta reakcija. Džina Lamberta ir referente. Uh, Viņa organizēja otro tikšanos ar ēnu referentiem, lai diskutētu par iespējamiem kompromisiem, par grozījumiem viņas ziņojumam un lai sagatavotos orientētojošiem balsojumam, kas eh, ir paredzēts janvāra sēdē. Un Lamberts kundze īsti tagad mūs varētu informēt par šīs sanāksmes rezultātiem. The... Paldies, priekšsēd Paldies referentiem par sanāksmēm, par sarunām. Es domāju, ka šajās sanāksmēs mēs eh, konkrēti apskatījāmies eh, iesniegtos grozījumus eh, un proti galvenokārt attiecībā uz saturisko aizsardzības saturu. Deputāti, atcerēsies, ka šeit direktīvai runa par diviem jautājumiem - par kvalifikācijām, kā humanitārās aizsardzība, tad par pamatu humanitārai aizsardzībai un arī tad par to, eh, eh, kāds tad ir šī aizsardzība. Lūk, šīs divas sadaļas. Un komisija savā pārskatītajā iesnikumā ir eh, vēlēsies apvienot šos divus status, tātad šo bēgļu kvalificēšanu, kas ir 9. pāntā atrunāts vai arī tādu, kas ir vajāšanas draudiem pakļaut, un tad 15. pants, kur ir runa par šo aizsardzības veidu. Tad mēs apskatījām iesniegtos grozījumus par tiesībām un par to, kā būtu jānodala starp šīm divām grupām. Mums bija diezgan īsta diskusijas par to, laikam desmit minūtes no brīža, kad grozījumi tika iesniegt, es sacīju, ka es vēlējos ar šiem, mm, vēlējos apskatīt tāds grozījums, kas lielā mērā saskanēja ar komisijas pārstrādāto prišlikumu, ka mums būtu ļoti rūpīgi jāskatās uz to, kas ar to saistīts, Es domāju, ka arī šī diskusija šo pēcpusdienu palīdzēs mums komitejas viedokļu noskaidrot. Tātad mums jāskatās, vai mēs varam atrast vienošanos starp politiskajām grupām vienprātību attiecībā uz tiesībām, kas ir 20.3 pāntā par īpaši sensitīvām grupām, kompromiss, kas saistīta ar to, kā vislabāk aizsargāt bērnu intereses, kas ir 25 punktā, kā arī attiecīgajos apsvērumu punktos mums bija ļoti noderīgas diskusijas par integrācijas pasākumiem, 34. pants un 39. apsvērumu punkts, un mēs arī aplūkojām grozījums, kas uzliek pienākumu dalību valstī izteikt priešlikumu te nevar būt par status prasību, bet arī 24. pānta jautājumu apskatījām, kā aizsargā vienvar šīs iespējas izmantot. Parlaments ir vairāk kārt ļoti skaidri izteicies par integrācijas pasākumu svarīgumu pēc iespējas ātrāk šo pasākumu uzsākšanu. Tad mēs arī runājam par uh, dzimumu jautājumu un te arī ir bijuši vairāki grozījumi, 26, 27, kur un par šiem saviem punktiem un arī teksts. Debatējam jautājumu, kurus mēs līdz šim vēl neesam detalizētāk varējuši apskatīt, ar referents sanāksmēs ir īpaši saistīts ar to, kas ir citur parādies. Mēs esam runājuši par to sakarā Gijomas kundzes lietas grozījumiem, bet arī runājot par ģimenes definīciju. Par to mēs kā referenti vēl neesam diskutējuši. Ir vairāk grozījumi, 39, 3, 4, līdz 43 un varbūt citi, kur ir jārunāts par šo jautājumu. Tātad pār precētiem mazgadīgiem un tam dzīves gribētu komiteja locekļiem darīt zinām, ka direktīvā nav runa par ģimeņu atkal apvienošanu. Runājot par ģimenes locekļiem, te domā tie, kas ir klātesoši uh, Eiropas Savienībā, tad brīdī, kad ir iesniegts politiskā patvēruma pieprasījums. Nav runa par ģimeni atkal apvienošanos, un mans viedoklis ir tāds, eh, tad ir citiem komitejas locekļiem citi viedokļi. Man interesētu jūsu viedoklis. Es gribētu šo definīciju pēc iespējas plašāk saglabāt, ir vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar precētiem mazgadiem. Eh, šo, šo skaitu, eh, šo precēto mazgadīju skaits ir ļoti neliels, bet uh, es domāju, pret viņiem būtu galvenokārt jātiec kā pret precētiem, nevis kā pret mazgadīgiem, nepilngadīgiem. Ir arī vairāk grozījumi, kas saistīti ar 7. pantu, aizsardzības spēlētāji, 26 līdz 33, un te ir vairāk viedokļi, un es te simpatizēju ļoti ar daudz ko, bet šeit tas neatspoguļojas komisijas jaunā priekšlikumā, ka tikai valsts var būt aizsardzības sniedzēji, bet direktīva arī starptautiskas organizācijas šeit pieļauja kā aizsardzības sniedzējs, un uh, Šeit var būt dažādas kvalifikācijas, vai citas iestādes var efektīvi šo aizsardzību sniegt. Es tad gribētu šeit pēc iespējas skaidrākus formulējumus atbalstīt. Un bija arī groz, grozījumi, kas saistīti ar aizsardzību reģionā. Es domāju, šeit mēs varam rast kompromisu starp 53. un 54. punktu. Vēl viena joma, kur deputāti ir izvirzījuši jautājumus eh, trīsdesmit četri, trīsdesmit pieci, Tavarašlam nīdz te jautājumu par gadījumiem, kur tiek uzskatīts, ka cilvēki ir rīkojušies tā, lai aizsardzības nepieciešamību radīt, kad viņi atrodas Eiropas Savienībā. Komisijas priekšlikumā tas nebija atrunāts, bet to vajadzētu atrunāt. Kā to risināt? Tātad un jautājums par arī aptvērumu kopumā. Vai mēs runājam tikai par trešo valstu pilsoņiem, jeb arī par jeb katru personu, kam pienāks aizsardzība? Tātad man ļoti interesētu, un es domāju, komiteja kopumā būtu vērtīgi dzirdēt deputātu viedokļus pa visiem grozījumiem noteikti neesmu runājusi, ir 106 pēc skaita, bet ja kādam ir kādi īpaši jautājumi, mēs varam tos vai nu risināt šeit, vai arī uh, eh, kulāros, uh, eh, arī tur labprāt aprunāšos ar jums. Paldies. Paldies, saka priekšēd. Divi runātāji pieteikušies. Cits neviens nevēlas iesaistīties diskusijā. Trīs. Labi. Vikstrēms kundze. Paldies, priekšsēd. Es gribētu pateikties referents kundzei Lamberts kundzei par darbu šo dosie, kā arī ar holistisko pieeju, politiskā patvēruma pa jautājumu no kopumā. Es apsveicu komisijas priekšlikumu, kā arī šo ziņu. Es domāju, mums ir jāturpina strādāt ar šo dokumentu, kā arī ar citiem. Es gribētu dažs Lamberts kundzes šeit komentāros neminētos grozījumus izcelt. Kopā ar kolēģiem esmu grozījums iesniedz par bērnu tiesībām Eiropas Savienības konvenciju par bērnu tiesībām. Es arī gribētu ierosināt, ka dalību valstīm būtu uh, valoda apmācības jāpiedāvā, lai integrāciju veicinātu arī par pamattiesībām, par pamat dalībvalsts pamatvērtībām, par demokrātijas cilvēktiesību principiem, vienlīdzības principiem, individuālās tiesības un pienākumus katram, kas e, atrodas Eiropas Savienībā, kas šeit ieceļo. E, eh, Tātad gribētu pievērst uzmanību šiem nelieliem, bet varbūt potenciāli ļoti svarīgiem grozījumiem, runājot par integrāciju. Paldies, Romero Lopes kundze! Paldies, priekšsēdus kundze. Arī es gribētu pateikties Čīnai Lambertai par pieliktiem pūliņiem. Šī direktīva kopā ar iepriekšējo veido vienot veselumu, par ko līdz šim vēl nav panākt vienprātības starp politiskām grupām, jo, protams, diezgan liels atšķirības starp politisko grupu viedokļiem. E, vienošanos panākt nebūs viegli, iespējams tāpēc, ka direktīvā ir izvirzīti augsti mērķi. Komisijas mērķi ir ļoti ambiciozi, jo starptautiskās aizsardzības pārskatīšana, pārorganizēšana jautājums par to, kā risināt politiskā patvēruma jautājums, tas ir ļoti sarežģīts jautājums un pats pa sevi jau. Bet tad arī grozījumi varētu šķist tādi kā triviāli, bet īstenībā galvenais jautājums, kas mums nav ļāvis panākt konsens, ir tāds, kas notiek ar bēgļiem un Ženēvis konvencijas definīciju kas ir ļoti strikta. Esmu apmeklējis Maltā un Hafā esošas politiskā patvēruma meklētāju nometnes. Ir trīs vai četras šādas eh, Maltā. Vienā no tām ir 700 cilvēki, un vienīgie, kas saņēma e, eh, politiskā patvēruma status, bija viena kundze no Lībijas un viena ģimene no kaut kurienes vēl. Un 75% ir no Somālijas. Viņi ir aizbēguši no Somālijas bet viņi nav politiskie bēļi. Ja viņi atgriežas, viņi varbūt netiks apcietināti, bet viņi no kara draugiem, draudiem bēg. Lielākā daļa tātad no Sudāns. Nepatīkama situācija. Mēs laikam šīs problēmas apjoms neesam īsti sapratuši un nerisinam to tā, kā vajadzētu. Maltas bēgļu komi, lietu komisārs mums varētu sniegt varbūt diezgan būtiski informāciju šajā sakarā. Šī problēma, kas saistīta ar Eiropas robežām, Gutieres kundz, e, tur bija runāja par bēgļiem, bēgļu salu pasaulē, par to, e, bet mums jādomā par to, kā mēs risinām šo politiskā patvērumu meklētāju problēmu. E, patiesībā viņiem ir jādod pirks nospiedumu, un tā, kad viņiem izdodas salasīt naudiņu, uh, aviobietai un viņi dodas uz eh, savu galvenmērķi, viņi tiek novirzīti uz Maltu. Un tā tas notiek nereiz vien. Tie ir ekonomiski migranti, kas saņem biļeti Ekvadorā vai Bolīvijā. Ir nelegāli imigranti, bet šī nav tā pati situācija, pa ko runājam šeit. Par to mums ir jārunā un jādomā. Tas ir uh, saturisks jautājums, tas nav triviāls jautājums, kas rodas no konkrētas situācijas. Tā ir reāla problēma, un pat laban mums ir vairāk nekā 1500 bēgļu. Grieķijā e, bēgļu skaits vispār pat nav apzināts. Es domāju, ka 27 dalībvalstīm kopīgi ir jāizveido politika, kas izrādītu solidaritāti. Paldies, nākamā ir Holmaieras kundze. Priekšsēdētāji, es negribu jūs nobiedēt vēlreiz, nerunāšu tik ilgi, bet vispirms gribētu sirsnīgi pateikties Džīnai Lambertai par tiešām daudzajām un konstruktīvajām sarunām, kas mums bija. Mēs tiešām mēģinājām saturiski runāt par konkrētiem jautājumiem un gribētu uh, tieši vienu jautājumu vēl uzsvērt, kuru gan mēs līdz gal galam vēl neapspriedām, tas ir uh, veselības aizsardzības nodrošināšana. Šeit tiek izvēlēts formulējums, ka jānodrošina tāda veselības aizsardzība, kāda pienākas katrā valstī pilsoņiem. Uh, Uh, bet uh, sistēmas veselības aizsardzībā un kas pilsoņiem pienākas valstīs ir tik atšķirīgas, ka šeit vārsts harmonizācija ir tāds drīzāk neprecīzs. Tas neatbilst patiesajai situācijai. Es drīzāk gribētu šeit runāt par minimālajiem standartiem vai minimālu aprūpi, kas būtu atbilstoši cilvēka cienīgiem apstākļiem vai tam līdzīgi. Jo šīs situācijas dalībvalstīs ir tik atšķirīgas, ka šādu vispārēju formulējumu mēs šeit nevaram atstāt. Un uh, vienam varbūt ir pilnīgas visas iespējas pieejams, līdz pat transplantācijām, un citi varbūt pat nevar doties slimnīcā ārstēties. Un šīs atšķirības tiešām uh, ir milzīga Spānija, piemēram, un salīdzinām tās ar Vāciju un Austriju. Tās ļoti daudz atzīst, un citās valstīs nekas gandrīz netiek piedāvāts. Tātad vajadzētu vismaz censties panākt tādu minimālu uh, apjomu, kas vienām valstīm nešķiet par daudz, bet vismaz nodrošināt tādu zināmu uh, standartu. Piekrītu Džinai Lambertsai, kur uh, Eh, uzskata, ka ģimenes definīcija ir problemātiska. Tādas ir dažādās direktīvās dažādas definīcijas, un tas tad eh, arī rada sajukumu iestādēs, ja šīs definīcijas ir atšķirīgas. Un šīm iestādēm eh, tas ir ļoti sarežģīti īstenošanas ziņā. Ir vajadzīga skaidra ģimenes definīcija, kas būtu spēkā attiecībā uz visām direktīvām. Un es tiešām piekrītu, ka uh, tā nav ģimenes apvienošanas direktīva, bet uh, direktīva par citiem jautājumiem, kas nosaka minimālās normas atzīšanai un nevis direktīva, kas pārāds ģimenes apvienošanu. Protams, ka var būt arī problēmas uh, ar šo alternatīvo aizsardzību, ja pagaidu aizsardzību un arī to, kas ir saistībā ar Ženēvas konvenciju paredzēts. Par to mums būs vēl jārunā gari un plaši. Uh, ar to vēl daudzkārt saskarsimies. Un pēdējais teikums. Spānijas kolēģei mēs vienmēr ļoti intensīvi diskutējam, par to arī sasniegs paldies. Un tiešām ir svarīgs jautājums, kā palīdzēt tām valstīm, kas uh, ir īpašas kartas uh, kaut kādā veidā, lai palīdzētu tam tikt galā saprātīgi ar lielu uh, patvērumu pieprasījumu pieplūdumu. Uh, Un varbūt kā varētu arī novērst to, ka kaimiņu valstis, kā tas tagad notiek caur Turciju, uh, ka organizētā noziedzība uh, tiešām tiek uh, eksportēta, šie noziedznieki pilnīgi apzināti tiek tā kā eksportēti un kā pret to cīnīties. Thank you, Ms. Paldies, Hiršas kundze. Thank you. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī no savas puses gribētu sirsnīgi pateikties referentei. Es domāju, ka mēs ļoti intensīvi tiešām diskutējām arī par definīcijām un par uh, tēmatiem. Sirsnīgs paldies arī no manas puses. Man šajā direktīvā tiešām šķiet ļoti svarīgs punkts, kā šīs divas lietas apvienot. Tātad šo statusu uh, Šeit tas tiek uh, apzīmēts ar aizsardzības statusu, bēgļa statusu saskaņā ar uh, Ženēvas konvenciju. Ja mēs paraugāmies uz šīm te tabulām, kā tas līdz tim tik, šim tika darīts, tad uh, dalībvalstī situācija ir ļoti atšķirīga. Vai tika uh, sniegta šī te pagaida aizsardzība vai bēgļa status. Un uh, daudzās dalībvalstīs tas tiek lēmts katrā gadījumā atsevišķi. Un uh, runājot par pieeju darba tirgumu, es domāju, ir svarīgi cilvēkam, kas ierodas valstī, dot arī pieeju darba tirgumu. Un uh, arī integrācijas pasākums un valodas apmācība būtu jāpiedāvā arī veselības aizsardzība. Tātad šeit nav svarīgi, kāda iemesla dēļ cilvēks atrodas valstī, tas ir jānodrošina. Es domāju, ka saprātīgi būtu tomēr paturēt šīs divas atšķirīgās pakāpes, jo uh, ir gadījumi, kad tas var būt ar negatīvu ieteikumu, piemēram, ka nākamē, nākotnē, uh, ja būtu jābūt obligāti šim bēgļu statusam, tad daudzi no šīs sistēmas izkristu. Tātad šīs sistēmas varētu salāgot un saskaņot, bet šos divus statusus paturēt. Uh, Arī sociālās aizsardzības vai darba tirgus joma būtu jāņem vērā, ņemot vērā integrācijas pieeju un pieredzi. Ir skaidrs, ka ja cilvēkam ir pieeja darba tirgum, tad eh, viņš daudz ātrāk integrējas, apgūst valodu, uh, nevis tad, ja cilvēkam ir e, jāuzturas kaut kādā uh, uzturēšanās centrā vai kopmītnē, un uh, viņš nevar integrēties sabiedrībā. Tātad es gribētu aicināt pēc iespējas drīzāk dot cilvēkiem pieeju darba tirgumu un integrācijas pasākumiem. Vēl viens punkts, kas tika pieminēts, tagad tas ir iesniegts kā grozījums. Es šaubos, ka būtu saprātīgi Eiropas Savienības ietvaros uh, Uh, piešķirt vienam otram patvērumu. Tātad uh, mēs taču pieņemam, ka Eiropas Savienībā visi dzīvo pienācīgos apstākļos un mums ir pienākums rūpēties, lai tā būtu. Tātad, manuprāt, tas, uh, šis likumdošanas akts varētu attiekties tikai uz trešo valstu valsts piedarīgiem. Paldies! Okay, to... Vai kāds vēl gribētu izteikties? La bet tādā gadījumā pēdējais jautājums no diviem kolēģiem, kur iesnieguši grozījumu pirms es lūdzu referentam un komisijai atbildēt. Es gribētu uzdot jautājumu, ko referent domā par 63. grozījumu. Par um, eh, seksuālās orientācijas eh, Eh, jautājumu, kas ļoti dažādi tiek interpretēts. Es eh, pat zinu vienu dalību valsti, kur pakļaut cilvēks ārkārtīgi degradējošam testam, lai pierādītu savu sek seksuālu orientāciju. Es ne, nenosaukšu, kura tā valsts ir un uh, kā tādu īsteno, bet tas ir tik tiešām nožēlojami un nicināmi. Es gribu sacīt ar to, ka komisijas piedāvātais teksts ir tik tiešām ļoti vājš un dalībvalsts var definēt kādu sociālu grupu balstoties uz seksuālo orientāciju, bet tai nav tas jādara. Es gribētu atkal uzdot eh, Gārgs kundzei vai Patrasku Uh, kungam vai kundzei man gan nav norādīts. Jā, priekšsēdētāji, mēs uh, priekšlikumu jau skaidri uh, izsacījām vienā no iepriekšējiem sēdēm un arī atsevišķus viedokļus par Lambērs kundzes sniegtajiem, sniegtajiem viedokļiem Es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā un Ungārijas prezidentūras laikā notiks dialogs starp eh, likuma devējiem, un mēs varēsim runāt par virzību uz priekšu darbos, un es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā tas dos iespēju ar parlamentu atzinumu vai orientējošo balsojumu virzīt uz priekšu trilogu, ar kura palīdzību samērā drīz varēs nonākt pie šiem priekšlikumiem. Paldies, Lamberts kundze. Yeah, Paldies. Paldies eh, par komentāriem. Un Es domāju, ka tas mums liek apzināties, cik nozīmīgi ir tas, lai patvērumu pakete tik tiešām darbotos un konsekventi tiktu piemērota dalībvalstīs. Šeit nav runa tikai par dalību eh, valstīm un eh, patvērumu Ženēvas kon, eh, konvencijas izpratnē, jo jau šeit ir grozījumos iekļaut daži apstākļi, kurus jūs pieminējāt. Un, mums ir šīs atsevišķās grupas. Šeit ir jautājums, kur pilnīgi skaidri norādīts, ka status izriet no situācijas, un nevis cilvēki tiek um, piemēroti tādam statusam, kādas dalībvalsts uzskata, ka tiem vislabāk ir piemērojami kad mēs runājam par to, ka jāskat konkrēti, konkrēti gadījumi visā šajā diskusijā. Taču runājot pār jau pieminētajiem jautājumiem, jā, mēs e, domājam pār veselības aizsardzības jautājumiem, ka šeit ir jāiestrādā jautājumi, kas atbilst cilvēku e, cerībām un vajadzībām. Un tas veids, kā dalībvalsts e, Eh, izvēlas to interpretēt jau dalībvalstīm ir jāizteno pašām tālāk par bērntiesībām. Jautājums ir jāiekļauj, mēs vienkārši meklējam vislabāko veidu, kā to iestrādāt apsvērums un eh, pants vai abi, un mums ir jādomā par formulējumu un jāvienojas par formulējumu, jo ir vairāk, grozī, eh, vairāk sašķirības iesniegtajos grozījumos, tāpat arī uh, Eh, šķiet, ka tas bija 104. Eh, grozījums, kur bija runa par valodu integrāciju, kur arī mēs varētu rast vienošanos starp referentiem. Un ar konkrētām personām taču ir jāzina arī katram iesniedzējiem, kas notiek ar viņu grozījumu. Tālāk par ģimenes jautājumu. Manuprāt, mums vēl nav visaptverošas vienošanās un definējumi, bet es domāju, ka ir sapratne, ka ir jābūt vismaz kopīgam viedoklim attiecībā uz konkrētiem pasākumiem eh, patvērumu paketes dažādās daļās. Tālāk par 63. grozījumu. Daļa no tā, kas ir iekļauts tekstā, ir tāda, ka tā kā izcelsmes valstīs e, apstākļi nosaka, vai šī konkrētā grupa var būt pakļaut riskam vai ne, piemēram, kāds var ierasties no savienotēm valstīm. Jūs, e, piemēram, neuzskatīsiet to kā par riskam pakļaut, kā tad, ja viņš ierastos no e, Jamaikas, ja runa par seksuālu orientāciju, tāpēc Eh, nevienmēr ir jāuzskata, vai jūs piedarat pie sociālās grupas riska, ir jārunā par apstākļiem izcelsmes valstī, un tāpēc mēs runājam par grozījumiem pārstrādātajā versijā. Par to, ka ir jābūt augstai, augstas kvalitātes informācijai par izcelsmes valsti, kas tiek izmantot un nevis vienkārši guļus plauktiņam. E, tas būtu sakāms par 63. jautājumu, un varētu būt arī daži jautājumi, kurus es gribētu vēl skatīt cīkāk. Tālāk par grafiku runājot. Kad mēs to liksim uz balsojumu, un varētu būt komitejai noderīgi ieskatīties kompromisu grozījumos, manuprāt, tā varētu būt janvāra beigu sanāksme lai pēc tam mēs to liktu uz balsojumu komiteju februārī, jā, komiteja piekrīt, un arī eh, vadība tam piekrīt. Es domāju, ka ja neviens neiebilst, sekretariāts gan saka sarežģīti, mēs pieturamies jūs ieteikumiem. Tas nozīmē, mēs skatām kompromisu grozījumus janvāra beigās un orientējušais balsojums februāra sākumā. Man šobrīd priekšā nav precīzi datumi, bet jums visiem tādi ir. Un mēs tagad esam beiguši skatīt šo darba kārtības punktu un pāriem pie astotā punkta, mazliet apsveid, apsteidzot grafiku, taču man jau sacīja, ka paredzamie runātāji ir ceļā daži jau ir klāt, un ja referents būs utils piekrīt, mēs varētu iesākt, jo es atvainojos jau iepriekš, tāpēc, ka man ir jādodas uz citu komitejas sēdu un e, vadību nododu Gunts kundzei. Šis, šis debats attiecas uz uh, 2009. finanšu gada budžeta izpildi. Libe ir atbildīga par sešiem atzinumiem budžeta kontrolas komitejai un lūdzu, vai tie, kur atstāja zāli, nevarētu to darīt bez trokšņā šķiet, ka zaudēja koncentrēšanos. Mēs šeit runājam par sešiem atzinumiem budžeta kontrolas komitei. Viens attiecas uz budžet, eh, komisijas budžetu un tālāk par piecām aģentūrām, par kurām ir atbildīga Lība komiteja, jo tā ir pamatiesība aģentūra, tā ir Eiropas narkomānijas uzraudzības centrs Eurojust, eh, Sepol un Frontex. Lai apspriestu šos jautājumus, mēs esam uzaicinājuši uh, E, vadītājs un lūdzu sarunas, e, kas neatiec uz sēdi, veikt ārpusē. Mēs esam uzaicinājuši šo piecu aģentūru direktors vai pārstāvis būt šeit, un Es nezinu vēl, kurš ir klātesošs, taču esmu uzai, esam uzaicinājuši Manu Lopus kundzu no pamatiesība aģentūras, Wolfgangu Gūcu no MCDDR, Hansu Jeru, kurš ir Eirojust izpildirektors, Šarēderu kungu, Sīpol eh, direktoru vietnieku un Jurgu Laitinenu, kurš ir Frontex direktors. Un tagad es došu vārdu referentam Būsutilkungam. kungam lai viņš nāktu klajā ar darba dokumentu. Pēc tam mēs pāriesim pie debatēm un e, lūksim atbild no komisijas un attiecīgiem aģentūram. Referents nāks klajā tagad ar. E, nāks klajā Eh, kas eh, klajā ar, grozi, eh, ar savu atzinumu mēneša beigās, pēc tam mums ir ļoti saspringts grafiks grozījumiem iesniegšanai, citas iespējas nav. Balsojums Lībe komiteja notiek 28. februārī. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mans darba dokuments, kā jūs jau teicāt, runā par piecām aģentūrām, kas ietilps mūsu komitejas kompetencē un tur ir runa arī par komisiju, jo budžets ir tais, saistīts arī ar tiesiskumu un drošības jomu. Es ļoti vienkārši sastādīju šo darbu dokumentu. Esmu stādījis priekšā kolēģiem, deputātiem revīzijas palātas ziņojumu izvilkums par katru no aģentūrām, un tad Esmu arī iekļāvis šeit katras aģentūras atbildi revīzijas palātai. Un tad, un tas ir mana darba dokumenta mērķis, esmu uzrakstījis papildus jautājumus, kā papildinājumu tām atbildēm, kur ir sniegusi katra aģentūra. Tātad, ko es šodien gribētu? Es gribētu uzklausīt no katras aģentūras, arī no komisijas, uh, atbildes uz šiem papildu jautājumiem, kurus esmu uzdevis. Lai deputāti, kuri nav izlasījuši šo darbu dokumentu, varētu, uh, um, kur vēl nav izlasījuši šo dokumentu, uh, lai viņi varētu vieglāk orientēties, varbūt, ka es varētu uh, uzsvērt šos revizijas palātas ziņojumus, bet es uh, gribētu jautāt jums, vai mums vajadzētu uzklausīt visu atbildes Un tad mēs riskējam, ka deputāti nesapratīs, uz ko tad uh, aģentūra pārstāvja atbild, vai man vispirms vajadzētu katrā uh, gadījumā uzdot šos jautājumus un tad dot aģentūras pārstāvjiem uh, iespēju atbildēt. Lūdzu, priekšādātais kundz, kā jūs man ieteiktu? Jā, es labprāt jums uh, ieteiktu rīkoties, kā jūs ieteicāt otro variantu. Uh, uzdot šos jautājumus, jo mums joprojām uh, vēl nav ieradies viens pārstāvis. Ja mēs uh, uzdosim jautājumus katram uh, no pārstāvjiem, ņemot vairāk, ka CEPOL pārstāvs vēl nav ieradies, tad mēs varētu sākt tā kā, tādā sesībā, kā jūs vēlētos. Labi, tad tajā gadījumā gribētu sākt ar jautājumiem komisijai. À, komisija arī vēl nav pārstāvēta. Tad es sāktu ar eiro just jautājumiem komisija tomēr ir pārstāvēta. Es sveicu komisijas pārstāvi šeit. Mēs jums dosim kādu uh, brīdi atvilkt elpu un novilkt mēteli, uzlikt austiņus. Lūdzu. Pirms dot, uh, vārdu, uzdot jautājumus komisijas pārstāvjiem, es uh, Um, runāšu par eiro just. Uh, tātad ECA, tātad kopiena revizijas palāta saka, ka 2007. gadā tika izteikts komentārs par daudzām vakantajām vietām. Uh, un tie bija 2009. gadā izskatījās, ka nebija sagatavots nekāds darbā pieņemšanas plāns. Mani jautājumi. Uh, eiro just ir, vai e, tātad kāpēc ir šādas uh, grūtības ar darbinieku pieņemšanu un pat uh, tad, kad uh, eiro just pietrūks darbinieku, vai tā ir sajūta, ka tā pilnībā pild savus pienākumus. Runājot par darbinieku atlasi, gribētu uzdot jautājumu arī eiro just, kas notiks ar līgumiem, kas tika noslēgti, uh, uh, neregulārā procedūrā, jo revīzijas palāta atklāja, ka daži kandidāti tika pieņemti darbā balstoties uz neregulāru procedūru. Tātad, kas notiks ar šiem līgumiem, kas tika noslēgti šajā neregulārajā procedūrā? Paldies! Kellers kundze grib izteikties, vai jūs gribētu uzdot jautājumu par Eurojust, ne? Labi, tad uzreiz dosim vārdu Eurojust pārstāvim. Tas ir Hans Jārai, kas ir izpildirektors Eurojust. Lūdzu, jums vārds. Good afternoon, lady. Labdien, dāmas un kungi. Man sauc Hans Jārai, es pavisam īsti centīšos atbildēt uz jautājumiem. Tātad jautājums ir, kāpēc ir grūtības darbinieku pieņemšanā darbā? Mēs strādājam ļoti konkurējošā uh, vidē Hāgā, tur arī Europols. Uh, un ir tikai ie, nu, tātad noteikts skaits uh, pagaidu darbinieku vietu, un uh, tāpēc mums ir sarežģīti, un pagātnē arī bija pareiz, uh, sarežģīti, tad piesaistīt šos labos darbiniekus tirgu. Trūkst arī tāda uh, stratēģiska cilvēku resursu plāna, un cerams, ka to tagad būsim uh, atrisinājuši. Un vēl viens skaidrojums varētu būt, ka mēs konstatējām, ka darba plūsmai, darbinieku pieņemšanā ir jāuzlabo. Mums ir jāstrādā vairāk paralēlā veidā, un tas tagad ir mainīts. Jautājums arī uh, bija par to, vai uh, darbā pieņemšanas plāns ir ieviests. Jā, 2010. gadā mēs ieviesām pilnvērtīgu eh, nodarbināšanas plānu, un jūs prasījāt arī eh, skaitļus. 2009. gadā mums bija 185 štata vietas eh, un 141 tika pildī, aizpildīta, un 44 vietas bija brīvas. 2010. gadā skaitļi ir sekojoši. 185 štata vietas, 163 aizpildītas, un tas uh, nozīmē, ka 2010. gada beigās mums vēl ir 22 brīvas štata vietas. Jautājums tagad, uh, kas tika uzdots, ir, vai mēs uzskatām, ka mēs pildām savus pienākumus. Jā, mēs uzskatām, ka mēs to varam darīt, un, protams, mēs uh, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu darba plūsmas un iekšējās procedūras. Tik uzdots arī jautājums, kas notiks ar šiem līgumiem, kas tika noslēgti neregulārās procedūras ietvaros. Man jāatzīst, ka šeit nekas nevar notikt, nevar mainīties juridiska apsvērumu dēļ, jo šie līgumi ir noslēgti, darbinieki ir izgājuši pārbaudas periodu un tāpēc es neredzu nekādu iespēju, ka Eiro just šeit varētu kaut ko mainīt. Mm, varu apliecināt, ka neredzam arī nepieciešamību šeit kaut ko mainīt. Ceru, ka atbildēju apmierinoši. Referenta kungs, vai esat apmierināts ar atbildēm? Paldies, ne pilnībā ar šo pēdējo piezīmi, jo faktiski šeit mēs redzam, ka eiro jūs atzīst, ka viņiem joprojām strādā darbinieki, kas ir pieņemti darbā neregulārā procedūrā un eiro jūs neko tur nemainīs. Tātad mēs šeit paši izdarīsim secinājums no šīs atbildes. No otras puses esmu apmierināts ar atbildēm uz pirmajiem jautājumiem. Jebkurā brīdī, kad deputāti vēlas uzdot jautājumus attiecīgo aģentūru pārstāvjiem, es domāju, ka viņiem vajadzētu šādu iespēju arī dot. Bet tagad ar jūsu atļaujies pāriešu atpakaļ pie komisijas 2009. gadā ieviešanas līmenis. Uh, saistībās bija 97,7%, kas 2000, eh, no 2008. gada rādītāja bija palielinājies, un maksājuma ieviešanas procents bija 89,6, kas arī bija pieaugums no 2008. gada datiem, un tomēr uh, atteikumu eh, līmenis bija diezgan augsts, 8,5%. Jautājums, kā šie dažādie līdzekļi un programmas, kas uh, iep, tilpst mūsu jomā 2009. gadā, tika ieviest, un vai mēs varētu saņemt uh, uh, vairāk informācijas par uh, ārējo robežu fondu, un kad uh, ziņojumi par šajām fondiem un programmām šajā jomā būs pieejami, to mums komisija jau sen solīja, jo īpaši par SIS 2 šo bēdīgi slaveno, kā šie līdzekļi ir piešķirti un kā tie tika iztērēti 2009. gadā SIS-2. Un visbeidzot par um, maksājumu atteikšanu. Kāpēc šis atteikuma līmenis bija tik augsts 2009. gadā un kādās budžeta prodzīz, pozīcijās šie atteikumi tika veikti? Tie ir jautājumi, kurus biju uzrakstījis, nosūtījis komisijai, un es ceru, ka komisija uz tiem varēs atbildēt. Floor to the commission, uh, I will Paldies, pirms dod vārdu komisijai. Es gribu sacīt, ka tagad sēdes vadību nodošu Gences kundzes uh, rokās, un es ceru, ka komisija ir ērti iesaidusies krāslos, jo referents ir uzdevis diezgan būtisks jautājums. Klāskungs, vai jūs gribat pirms komisijas runāt, uzdot papildu jautājumu, vai es pirms uzklausīsim komisijas atbildi? Paldies, priekšsēdētāji! vai būs Sutilkungs runās vēl par citām aģentūm? Jā, pēc kārtas, bet vispirms vārds komisija. Paldies, esmu Stefani Karjonokuns no vienoto resursu direktorāta no uh, tiesi, eh, tieslietu ģenerāldirektorātu un iekšlietu ģenerāldirektorātu pār uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt, gribu atzīmēt, ka lasot Uh, tiesas uh, vai, uh, vai palātas atzinumu, mēs uzskatām, ka tas mums ir diezgan apmienoši. Tur nav nekādas lielas problēmas norādīts, tas arī izriet no jūsu jautājumiem, kas attiecas uz īstenošanas procentiem. Es nezinu, vai jūs esat interesēti uzklausīt detalizētu informāciju par apropriācijām, bet tā īsumā kas attiec uz vienotās pārvaldības finansējumu, kas ir mūsu izdevuma lielākā daļa. Starp 89, 99% ir šie rādītāji attiecībā uz, apropri, eh, uz asignētu līdzekļu apropriēšanu un eh, maksājumu apropriēšanu. Tātad mēs tuvojamies vienotās pārvaldības līdzekļu pilnīgai izlietošanai, un tas arī attiec uz arī robežu uh, f, uh, finansējumu un atgriešanās finansējumu. Tas attiec arī uz um, aizkavēšanos, kas bija 2008. gadā, kas attiec uz vidas termiņu izvērtējumu. To gaidām 2011. gada pirmajā pusē, eh, pirmajā eh, pusgadā to saņemsim, un tad otrajā pusgadā sāksim to vērtēt. Jums bija jautājums par SIS-2 implementācijas līmenis, kas attiec uz uh, saistību un maksājumu apropriācijām. Šie rādītāji atspoguļo mūsu tehniskās problēmas ar SIS-2 2009. gadā, kuras jūs droši vien apzinieties. Mēs arī rezervi iekļāvām 2009. gada aktivitāšu ziņojumā, un rezultātā daži maksājumi kavējās. Tad par. Uh, pārtraukšanas vai atteikumu skaitu, tas bija diezgan augsts, 8,5%. 44 miljoni kopā. Nē, atvainojiet. Liela daļa attiec uz lielām informācijas tehnoloģiju sistēmām. Tas bija saistīts ar aizskaitiem maksājumiem, līdz ar to bija dažas maksājuma apropriācijas jāatsauc. Un tad arī bija daļa, kas attiec uz aģentūram. Tur ir 22 miljonu kopumā, 10 miljonu Frontex. Uh, 4,5 miljonu FARA un 7 miljonu SEPO. Kopā 22 miljoni. Uh, un tad ir mazākas uh, programmas, kas nedarbojās tik labi, kā mēs to bijām gaidījuši tiešajā eh, pārvaldībā galvenokārt un arī cīņā pret noziedzību. Un tas būtu viss. Es ceru, ka jūs jautājumus esmu atbildējis. Ja jums ir vēl kādi, centīšos arī tos atbildēt. Jā, paldies. Atgriežoties pie. Atteiktiem maksājumiem. Tātad, vai jūs varētu paskaidrot eh, vēlreiz, eh, cik tad ir uh, absolūtos skaitļos šie 8,5% miljonos eiro. Un cik procentu eh, no eh, cepola budžeta eh, tas būtu? Jā, lūdzu, dodiet man minūtu laiku, veikšos aprēķins un tad arī pateikšu. Nu, labi, pagaidīsim minūti. No, please, wait a minute, uh, we are still waiting for. Nu jā, mēs vēl gaidām komisiju, viņi aprēķina šos procentus. Un tad arī runāsim par aģentūru nākamajiem ziņojumiem, bet tad vēl būs laiks. Tad mēs vienkārši nogaidīsim komisijas atbildi. It was a difficult question, I think. Tas bija sarežģīts jautājums laikam. So it's not that difficult, but I don't have the... Nav tik sarežģīti, bet vienkārši man nebija šī skaitļa iepriekš, un es negribu kļūdīties. Nav viss tik vienkārši, jo tas attiecās uz 2009. bet arī 8. gadā saistībām, bet tātad man jāpārēķina vēlreiz. Paldies priekšsēdi. Vai es varu aģentūram, kas pārstāvēts mums nosūtīt rakstveidā atbildes? Tādējādi visi kolēģiem būtu pieejams jūsu atbildes mūsu uzdotiem jautājumiem, kas arī tika uzdot rakstiski. Arī laika trūkuma dēļ, es domāju, varbūt mēs nespēsim visu izskatīt un būtu ļoti žēl ja mēs uh, eh, nesaņemt atbildes uz kādiem jautājumiem. Tagad par citām aģentūram. E, Eiropās um, eh, narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs 39 tūkstoši eiro no savām 2009. gada aprociācijām administratīviem izdevumiem, kas ir 26%, ko aģentūra darījusi, lai plānošanu uzlabotu, lai šo budžetu varētu izmantot efektīgāk. Es gribētu arī centram jautāt ir atgriezt līdzekļi no tulkošanas centra pārvaldības padomes. Jautājums komisijai. Vai jūs piekrītiet centram, ka šie skaita attiec uz asignētiem ienākumiem un kā tiks panākts, lai šādas situācijas turpmāk skaidrāk tiktu risināts? Paldies, pirms mēs uh, turpinām, varbūt uzdošu jautājumu, vai kādam vēl ir jautājumi. Pirms mēs aģentūrām aicināsim tos atbildēt. Nē. Nu, tad Geca kungam e, MCDDA direktoram aicināšu atbildēt šos jautājumus un tad komisiju. Paldies, priekšsēdus kundze, kas attiecas uz šiem jautājumiem. 339 tūkstoši, tas 2% no mūsu kūbudžeta, nav 26%, tie ir 2% no mūsu kopīgā budžeta, un šie 339 tūkstoši, 26% no tiem ir administratīvi izdevumi, neadministratīviem mēķiem. Pārējais attiecās uz mūsu pārākšanos jaunām ēkām. Diemžēl mēs saskarāmies ar eh, ēkas īpašnieka vainas radušies aizkavēšanos. Mēs nespējām laiks ievākties ēkā. Eh, tā bija Lisabonas um, ostu pārvalde. Tomēr saņemēju komentāru ņemam vērā. Esam. Um, Eh, saviem nodeļu vadītājiem, nodeļu šīkums un arī budžeta uzraugiem, un, lai turpmāk varētu šādas situācijas pēc iespējas novērst. Piec apmācību kurs tika organizēts šiem cilvēkiem, mēs arī rekrutējuši jaunu IT speciālistu, lai uh, mūsu efektivitāti uzlabotu, arī tas saistīts ar šo jomu. Kas attiec uz otru jautājumu? Pār pēļņu, kas ir iekšēji asignēta, tas attiec uz līdzekļiem, kas no tūkošanas centra ir atgriezta tulkojumi izrādījās lētāk nekā iepriekš bija paredzēts. Ko nozīmē paredzēts? Tas nozīmē, ka tulkošanas centrs bija mums iepriekš devis izcenojumu tāmi. Un es šos līdzekļus, kas tika atgriezt, uzskatu par iekšēji asignētu pēļņu, eh, par pamatņemot 19 e punktu finanšu regulā, kur ir runa par uh, nepamatot maksājumu atgriešanu, jo es apskatīsties komisijas vadlīnijas, e, šis jautājums tur tiek interpretēts, un tur ir runa ne tikai par e, kaut kādiem maksājumiem, bet arī tur, kur e, nepamatotība izrādas vēlāk, es citēju. Un šajā, šajā gadījumā tātad mums bija tāma no tulkošanas centra, vēlāk izrādījās, ka darbs bija lētāks, nauda tika atgriezt. Tas attiecās ne tikai uz mūsu aģentūru, bet uz daudzām aģentūrām. Tādēļ mēs revizijas paltī tā norādījām, ka būtu vērts rast horizontālu risinājumu šim jautājumam, ja tas vispār ir jautājums. Man izdevām šaubas, līdz šim nav bijusi komisijas reakcija par šo, bet es Eh, eh, rēķinos ar to, ka komisija šo jautājumu risinās nākamās eh, finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā. Vienkārši es tā domāju, bet, nu, ja jums vēl jautājumi, tad labprāt tos atbildēšu. Paldies. Vēl viens jautājums. Vai jūs atbildi jautājumu? Atbildi, at, apmierina? Un tad Kellers kundzei papildz jautājums. Vai komisija varētu sacīt? Eh, vai aģentūras, eh, vai tā piekrīt aģentūras uzskatiem? Paldies. Vārds komisija. Jā. Šo jautājumu pacēlušas vairākas aģentūras, ne tikai šajā politiskajā jomā. Šķiet, ka revizijas palātai jāpiekrīt. Un tad arī mēs piekristu eh, narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram, ka eh, šie līdzekļi būtu klasificējami kā eh, dažādi veidi ienākumi. Liela atšķirība tā, no tā nu nerodas, bet es domāju, ka to var tā atzīmēt. Labi, paldies tad par nākamo aģentūru. Frontex. Tagad mēs pāriem pie Frontex aģentūras un vispirms uzdosim jautājumu par KFOR un 2000 eh, pārnesumiem no 2008. gada budžeta. Kāpēc tik daudz tādu eh, bijis? Kādā veidā Kādā veidā aģentūra ir uzlabojusi savu sniegumu, kādas pasākums tā ir veikusi un vai šie pūliņi jau ir ņemti vērā, eh, gatavojot, eh, gatavojot nākamo budžetu Frontex aģentūrā. Tie būtu man jautājumi Reikinen kungam. Un pirms mēs sagaidām atbildes, es gribētu jautāt, vai vēl kāds grib eh, izteikties. Jā, runājot par šiem jautājumiem, kas tikko tika uzdot, es gribēju zināt, vai sagaidot šos naudas pārcēlums no viena gada uz otru, vai jūs domājat, ka visa nauda varētu tikt absorbēta? Vai varbūt tās ir pārāk daudz, un vai jūs domājat, ka ņemot vērā tās vakances, kādas šobrīd ir, vai jūs uzskatāt, ka Fran Frontex var, eh, ir spējīgs savus pienākumus īstenot. Um, vēl citi jautājumi? Eh, ņemot vērā kolēģi eh, kolēģi sacīto, kurās jomās ir visvairāk pārnesumu un uh, atcelto apropriāciju 2009. gadā. Un uh, vai pašreizējās eh, summas pārsniedz aģentūras kapacitātes? Vēl jautājumi? Nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Ich hoffe, it, you know, it works. Um, ähm, ich habe die umgekehrte Frage nach dem Frontex jetzt. Mani pretējais jautājums. Pēc tam, ka Frontex tagad pirmo reizi ir pieprasīts Grieķijā diezgan lielā mērā, cik lielā mērā tas ir atspoguļojis personālā vajadzībās, izmaksās uh, ar šīm jaunajām vajadzībām, kas radušās Grieķijā, un vai uh, tā tad būs vēl lielāk uh, eh, finansējuma vajadzības, ņemot vērā, ka uzdevumi pie Grieķijas Turcijas robežas ir tomēr diezgan daudz, jo lielāk nekā mēs sākotnēji bijām domājuši. Un tagad es dodu vārdu Jekalaitin kungam no Frontex, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji, un sveicināti visi! Tik tiešām lielais skaits atcēlumu ir un pārnesumu ir bijuši izaicinājumi Eh, eh, mūsu darbā ir zināma vēsture jau, un man šķiet, ka mēs jau ceturto vai piekto reizi runājam par šo tēmatu. Es eh, gribētu sniegt detalizētas atbildes uz jautājumiem, un Eh, bet daudz ko atbildēja jau Busotilkungs, un tā atbildētā vietā jau es eh, varētu koncentrēties uz tikko saņemtajiem jautājumiem. Pirmkārt, pārnesumi, kuras jomas visvairāk tika ietekmēts Frontex budžetā. Gribētu sacīt, ka trīs galvenās ir kopīgās jūras operācijas. Pirmkārt, otrkārt eh, apmācība, treškārt ICT IT projekti, informācijas tehnoloģiju projekti, kas ir samērā tipiski šādai aģentūrai, kura, e, kura vēl tikai e, sasniedz savu briedumu. Tā tad visas šīs trīs jomas tika visvairāk ietekmētas. Es domāju, ka arī tas ir sava veida jau redzēts, jau dežāvju notikums un. Uh, mēs visi saprotam to, ka mums ir jārespektē budžeta anuitāte, bet tad, kad mēs nonākam pie 2009. gada budžeta ieviešanas, mēs zinām gala skaitļus, pat ja šīs ziņas nāk par, mazliet par vēlu, gadu par vēlu. Eh, sākotnēji apņemšanās bija 21% aptuveni tāds pats, kā pagājušajā gadā runājot par 2008. gada budžetu. Un galīgais vēl neapstiprinātais eh, līmenis ir 80%. Tātad š, skaitļi ir krietni labāki nekā tad, ja mēs ņemam tikai vienu gadu. Taču man jāatzīst vidusposmā, ka šie skaitļi nesasniedz tos mērķus, kurus mēs paši sev bijām nosprauduši. Un ļoti svarīgi ir paturēt prātā to, ka mēs e, strādājam tādos apstākļos, uz, e, kur situācijas var mainīties ļoti strauji jau eh, runāt par 2009. gadu. Mēs redzējām divas lielas izmaiņas, eh, kas bija konkrēti lielais, eh, lielā pārbīde no jūras uz sauszemes robežām un ļoti būtiskā koncentrācija uz Turcijas-Grieķijas robežas. Un mēs visi budžeta izpratnē saprotam, ka tas ir daudz dārgāk eh, īstenot eh, kopīgas jūras operācijas, kur mēs izmantojam kuģus, līdmašīnas, helikopterus. Ja mums ir vairāk jāvērš eh, uzmanība uz nekā tad, ja mēs runājam par zemes robežām, kur automašīnas, kainieki, sūņi šeit ir zināmas atšķirības. Un mums šīs aktivitātes ir jāplāno pat vairāk nekā gadu pirms tās tiek uzsāktas. Mums ir 27 dalībvalstis, ar kurām ir jāsakoordinē darbības, balstoties uz riska analīzi, kuru mēs vēl pat iepriekš visu nezinām, kā arī trešā, trešo valstu partneru un asociētās Schengens valstis Tad, kad mēs nonākam pie otrā jautājuma par budžeta līmeni, es domāju, ka mums nevajadzētu atsevišķi skatīt mūsu budžeta līmeni. Mums jāskata trīs stūris kopumā - finanšu resursi, no vienas puses cilvēku resursi aģentūrā, kas ir ļoti svarīgs faktors, no otras un no trešās ir griba un gatavība no dalību valstīm darboties kopā. Jo šeit mums nav iespēju uzlikt pienākumu dalību valstīm. Tāpēc ir samērā sarežģīts mūsu darba paraugs. Es negribētu sacīt, ka budžeta līmenis būtu pārāk augsts. Nē, Mums ir iespējas vēl pacelt budžetu, tīpaši šogad un turpmākajos gados. Bet vislielākās bāžas mums izraisa cilvēku resursi. Mēs saprotam, ka jākoncentrējas eh, arī uz administratīviem izdevumiem, uz operatīviem izdevumiem un uh, 2010. gadā bija 35 administratīviem un 65 operatīviem izdevumiem. Iepriekšējais gads bija mazliet labāks. Tas nav rādītājs operatīvai intensitātei, kas ir galvenais mērķis, ņemot vērā to, cik daudz mūsu personāla strādā tīri pie operatīviem jautājumiem. Trešais jautājums attiecas uz aktivitāšu pieaugumu pat, jā. Šeit mums nebūtu jādomā par 2009. gada budžeta ieviešanu. Ir tiesa, ka viss aktivitātes un pūliņi kopš oktobra vidus pagājušajā gadā Un mēs vēl aizvien domājam par ātrās uh, reaģēšanas grupas uh, izvietošanu Grieķijā. Un 2010. gadā bija um, kavēšanās ar dažādiem rēķiniem, tāpat arī mums bija jādomā par to, kā risināt ārkārtas uh, situācijas. Mums izdevās atrisināt situāciju atkal izvietojot mūsu pašu Eh, eh, personāla locekļus, tāpat arī bija krietni pieaugumi administratīvās misijās, un tas var ietekmēt arī eh, operāciju nobeigšanu, gadījums, kad operācijas tiek pabeigts samērā drīz. Riska analīze ir nozīmīga loma. Un arī š, tas vieš, zinām, neskaidrību budžeta plānošanā, pat, ja, pat tāds faktors kā laika apstākļi var būt izšķirīgs vai pat dominējošs, ja eh, tad, kad eh, jūras patruļa iztērē sev atvēlēto eh, summu nedēļas laikā, tas tiešā veidā ietekmē E, jūras operāciju īstenošanu. Un izdarot kopsavilkumu visi Eiropas revīzijas palātu konstatējumi un referenta atzinumi ir pamatoti, ir fakti, mēs zinām, kādēs tiem slēpjas iemesli, mēs esam pielikuši ļoti lielu, lielus pūliņus, lai virzītu mūsu budžeta menedžmenta struktūru, finanšu menedžmenta sistēmu Frontexā robustāku un pamatīgāku, bet mēs vēl aizvien nesam sasnieguši to līmeni, kad mēs varam sasniegt visus savus mērķus. Tādējādi tendence ir pozitīva, bet mēs vēl nesam sasnieguši uh, pilnīgus apmierinošus mērķus. Paldies priekšsēdētāji. Vai vēl kādi papildus jautājumi? Jā, es gribētu uh, uzklausīt no Laitrina kunga divu jautājumu sakarā, no kuriem pirmais attiecas uz 14. punktu darba dokumentā, kur Eiropas revīzija palātas komentārs bija tāds, ka no 25 miljoniem trešai eh, sadaļai 3,4 attiecās uz jau eh, eh, notikušām operācijām. Tātad daudz lielas summas attiecās uz operācijām, kuras jau ir, eh, kuras vairs nav aktuālas. Un tad vēl es gribētu dzirdēt par 17. punktu paskaidrojumu, kur eh, revizijas palāta mums ziņoja, ka vairāk nekā 28 miljonu eiro 2009. gadā tika izmaksāti uz vienpusējiem lēmumiem, ko ir parakstījusi aģentūra. Un, ja es pareizi saprotu, tad eh, palāta uzskata, ka tas nesaskan attiecīgai regulai un noteikumiem. Tāpēc es gribētu dzirdēt arī aģentūras skaidrojums un konkrēti par šo jauno juridisko uh, vienošanās formu, kuru, uh, kuru aģentūra uzskata, kā ir izveidota, un visi granti attiecas uz tiem. Pirms es lūdzu atbildēt, man šķiet, ka ir vēl papildus jautājumi no Keller kunga un, un Maķie kundzes. Es gribēju uzdot jautājumu par personāla atlasi vai jūs uzskatāt, ka Eh, personāls var tikt aizpildīts ar esošajiem. Es redzu, ka pirmo reizi mums ir ātrā rieģiešana Grieķijā. Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējais personāla līmenis ir pietiekams vai labs, eh, lai varētu īstenot šīs aktivitātes? Matjie kundze lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribētu Frontex di direktorim jautāt, kā viņš ir iecerējis uzlabot uh, koordinācija sadarbībā ar dalību valstīm, lai varētu veicināt labāku budžetu īstenošanu un labāks rezultātus uz vietām. Paldies! Paldies! Mums ir vairāki būtiski jautājumi. Direktora kungs, jūs varat tagad sniegt atbildes, pēc tam izteiksies komisija. Paldies! Es tieši pievērsīšos jautājumiem. Runājot par 14. A jautājumu par šiem te 3 miljoniem eiro. Iemesls, kāpēc netika piešķirt šie līdzekļi, bija tāds, ka nepietika drosmes brīdī, kad to varēja darīt. Bija daži neatrisināti jautājumi budžeta gadā, un mēs nebijām droši, vai šīs lietas vajadzētu darīt vai nē. Uh, Pagājušajā gadā situācija bija daudz labāka šajā jautājumā. Tātad mēs vienkārši gribējām būt droši, tātad, um, lai nepieļautu kļūdu. Otrs punkts par šiem te vienpusējiem lēmumiem. Šeit ir uh, ļoti saprotama vēsture, finanšu regula nesen tika mainīta, un kā mēs to interpretējām, pastāvēja iespēja piešķirt finansējumu tikai balstoties uz vienpusēju iestādes lēmumu, uh, tās iestādes lēmumu, kas piešķir šo finansējumu. Ko mēs ņemam šeit vērā? To, ka Frontex iesaistītās puses, puses ir uh, policijas organizācijas, uh, krasta apsardze un tam līdzīgas organizācijas, un uh, viņu uzticamība ir atšķirīga no privātā sektora uh, iestādēm, kas uh, saņem finansējumu no Eiropas iestādēm. Eiropas revizijas palāta ļoti pareizi uzsver šo jautājumu, pamatot to darīja savā nākamajā revīzijā, kur tā veica uh, Viņi ļoti stingri šeit pauda savu viedokli, un mēs arī ļoti stingru nostāju iespēju ieņēmām, jo tā interpretācija, kādu mēs izvēlējāmies finanšu regulai, nebija tā, kuru izvēlējās revizijas palāta. Tad mēs uzzinājām, kā pareizi ir jāpiemēro finanšu regulu, un tad mēs arī izmainījām mūsu iekšējās procedūras un darījām to nekavējoties. Tātad tas bija tikai tāds uh, ierobežots laika posms, kurā mēs balstījāmies uz šo te savu interpretāciju finanšu regulai. Un tad mēs uh, piešķīrām šos te finansējumu balstoties uz vienpusēju lēmumu. Es atvainojos, ka pirmajā reizē nesapratu Kēlers kundzes jautājumu par personālu, vai mums pietiek personāla vai nē. Es nedomāju, ka būs kāda Eiropas aģentūra vai institūcija, kur teiks, ka tai pietiek darbinieku. Mēs saprotam situāciju, kādā mēs atrodamies, ņemot vērā budžeta apstākļus, bet ja mēs paraugāmies uz mūsu izteiktiem priekšlikumiem un ko Frontex valde ir izteikusi mūsu tagadējās vajadzības eh, šim gadam un turpmākajiem gadiem būtu 26 jaunas štata vietas Un šobrīd mēs par to varam tikai sapņot, īpaši tagad mēs īpaši izjūtam, ka mums pietrūkst personāla, pietrūkst darbinieku un bieži vien ir e, jāpieņem kompromisi, runājot par e, mūsu e, rīcības, mūsu darbību, kvalitāti un kvantitāti. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, mēs esam noteikuši skaidrs prioritātes mūsu aktivitātēs, bet eh, noteikti ir jāatzīmē, ka mēs nevaram garantēt eh, tik ātru mm, pieaugumu, kā tas sākotnē bija domāts, ņemot vērā tieši šos apstākļus. Un šis ir vājais punkts, tas ir jāatzīst. Un visbeidzot jautājums par to, kā uzlabot situāciju. Mums jau vairāk kā divus gadus ir eh, ļoti tāda eh, sarežģīta situācija, eh, sistēma, kā integrēt dalībvalstis un Schengens partnervalstis mūsu aktivitātēs. Tās ir ikgadējās divpusējās sarunas, kurās mēs lūdzām uh, Uh, katru dalību valsti paust savu gatavību, paužam savas uh, gaidas, un tad uh, zināmos termiņos tām ir jāsniedz da, uh, atbildi par to, cik lielā mērā tās ir gatavas piedalīties mūsu aktivitātēs. Tā ir viena daļa, kas attiec uz budžeta precizitāti un uh, problēmu, kas joprojām pastāv par to, ka tiek pārsniegts budžets. Mēs pavisam nesen pārskatījām mūsu tabulu kas ir uh, mūsu tekošo izdevumu tabula, un tas ir tāds kā cēnu saraksts katra aprīkojuma lietošanai, gan gaisā, gan uz zemes, gan uz ūdens, un tas ir pamats, uh, uz kur balstoties mēs plānojam mūsu operācijas, piemēram, cik maksā helikoptera izmantošana, kā uh, kādas ir patruļu cenas eh, kuģiem un tā tālāk. Un eh, balstoties uz to mēs sākam aprēķināt budžetu. Tagad mums ir skaidrākas, eh, skaidrāka noteikuma, saprotamāka noteikuma dalību valstīm un aģentūrai un ir tiešām iemesls ticēt, ka mēs operācijas varēsim plānot tagad precīzāk. Un arī runājot par ziņošanu, tur procedūras ir vienkāršotas, esam saīsinājuši termiņus kopīgajām operācijām, tātad mēs nesākam uh, gada sākumā, tad aizveram acis un uh, gaidām līdz gada beigām. Mēs esam sākuši tagad uh, sadalīt šīs operācijas īsākos posmos, un tas ļauj mums eh, daudz paredzamāk rīkoties arī ziņojumu ziņā. Paldies par atbildi. Vai ir kādi papildus jautājumi? Es domāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Mums bija arī lūgums iesniegt atbildes rakstiskā veidā līdz gala termiņa beigām, un tad varbūt mēs arī saņemsim tādas eh, saturīgākas atbildes. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es eh, gribētu pāriet pie Sepola, jo par to man ir visvairāk jautājumu. Pirmais. Eiropas revīzijas palāta savā ziņojumā teica, ka saskaņā ar iepirkuma procedūrām četros gadījumos uh, koledža iepirka uh, pakalpojums un preces bez iepirkuma procedūras. Tas ir ļoti būtisks uh, apgalvojums, ko pauž revīzijas nu, palāta. Un arī bija tā, ka darbinieks veic iepirkuma procedūru, kurš nebija apmācīts šajā jomā, un līdz ar to netika pieprasīta un iesniegt nekādu finanšu iesniegumu un nekāda izvērtējuma nebija. Mani jautājumi ir sekojuši, vai ir bijusi kaut kāda izmeklēšana par to, kāpēc netika veikta pienācīga iepirkuma procedūra? Uh, vai kolēģi kādu sauc pie atbildības par šiem būtiskajiem trūkumiem, un vai jaunā sistēma, kuru uh, tā saka, ka ir ieviesusi, proti, ka ir iepirkuma uh, ierēdnis, un vai šī sistēma darbojas. Un pirms dodos pie nākamajiem jautājumiem, labprāt saņemt atbildu uz šiem jautājumiem. Pirms dodu vārdu pārstāvim, vai kāds vēl grib uzdot jautājumu? Franciska Kellere. Uh, Jā, man arī ir virkni jautājumu, bet es nezinu, vai Būsatola kungs gribēja saņemt uh, atbildu uz šo jautājumu, tad uzdot nākamos, un tad es varētu jums sekot. Matie kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un tika minēts, ka 900 tūkstoši eiro maksājuma kavējums bijis. Tiek teikts, ka šī problēma esot gandrīz atrisināta. Kādā veidā tā tika atrisināta? E, tātad, kādā budžeta gadā tad būs šis, šī summa budžetēta? Un kad šī aģentūra varēs prezentēt attiecīgas atskaitas. Estime que les mesures apportées par le collège sont inadéquates. Concernant l'exécution budgétaire 2009, runājot par 2009. gada budžeta izpildi, 40% no budžeta tiks atlikts. Diemžēl runātāji ir ieslēgts mobilais telefons. Tāpat arī tika domāts par budžeta kontrolas uzlabošanu no jauna. Noraidot 2009. gada noraidi, bija jāformulē šis pētījums. Vai jūs varētu aprakstīt aģentūras budžetu? Mēs astotajā lapusē redzam, ka aģentūras kapitāls ir mazāk Kādā veidā aģentūra nonāca pie tā, ka nav eh, respektēts budžeta līdzsvars vairāk gadu garumā un eh, kādā veidā Sepols domā šo situāciju atrisināt? Mm, paldies, tagad gribētu lūgt Šreder kungam sniegt diezgan īsu atbildi, jo mums jau sāk pietrūkt laika eh, un būs vēl arī citi jautājumi. Paldies, priekšsēdus kundze, visiem jauku pēcpusdienu. Ļaujiet man vispirms izsniegt tādu vispārīgu eh, vērtējumu. Sepol vispārējai padomē nav eh, tiesība eh, attaisnot kļūdas, kas izdarīts pagātnē, ir bijušas aģentūrā nopietnas kļūdas, īpaši finanšu jomā, <clears throat> par to vēl pēc tam, bet tagad par uzdotiem jautājumiem konkrēti par iepirkumiem. Jā, pilnīgi jāpiekrīt atzinumiem, ir bijuši četri gadījumi, kur pakalpojumu iepirkšana ir bijusi bez attiecīgo procedūru ievērošanas. Ir pat bijusi iesaistīta persona bez kvalifikācijas šajā jomā. 2009. gada beigās aģentūra uzsāk darbu kvalificētas iepirkuma procedūru darbinieks, tad mēs esam tagad arī viss eh, iesaistītās darbinieks apmācījuši iepirkuma jomā un gribētu arī iekšējā audita servis audit um, citēt, ka tagad iepirkuma procedūras aģentūra diezgan labi strādā. Bija jautājums par pagātnes kļūdām un kas par tām nes atbildību. Tā kā šis jautājums uzdots īsti centīšos atbildēt, mēs neesam beiguši izmeklēšanu par pagātnē notikušo, jo mēs gribētu uzlabot patreizie situāciju un raudzīties nākotnē. Jūs uzdotas jautājums par atbildīgumu. Šajā konkrētā jomā par iepirkumiem mēs neesam personīgi atbildību konstatējuši, bet varbūt attiecībā uz citiem jautājumiem vēlāk izrādīsies, ka ir attiecībā uz iepriekšēju direktoru jau tāda zaudējuma atmaksas e, lietu uzsākt. Viņam ir būs jāmaksā, jāatmagriež daļu nodrītā kaitējuma nodokļu maksājumu. Un tagad budžeta e, atbildīgai personai dod vārdu. E, labdien! Kas attiec uz budžetu. Šogad esam implementējuši pārnesumu procedūru, kas paredz uh, tādu vēstuli un veidlapes, tas mums ļauj C9 kredīts miljonu 500 tūkstoši uzņemt, kā arī izrīt sistemātiski analīzi par to, kas C1 un C8 kredītos, eh, kas ar tiem saistīts. Eh, process turpināsies arī nākamgad. Kādu uzlabojumu varbūt paredzēt? Ir tagad audit panels izveidots, lai uzraudzības padomu varētu veikt efektīvāku uzraudzību, ir eh, arī izvērtēt vērtēšanas sistēmu, un tas viss ļaus mums labāk uzraudzīt maksājumus. Kā jau Maķēkundze nu pat norādīja, mums ir iknedēļas finanšu sanāksme, tā kā es mūsu sācu darbu pirms diviem mēnešiem, man ir arī iknedēļas uh, izmaksu ziņojums, tēriņu ziņojums. Kāpēc 2009. gadā bija tik daudz pārnesumu? Vienīgais iemesls, ko es spēju atrast, bija tāds, ka nenotika nekāda globāla sistemātiska analīze par pārnesumiem, bet tas notika tik līdz es uzsāku darbu. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi, papildi jautājumi? Makovei kundze. Paldies! Pirmkārt, es vēlētos uh, saņemt precizējumu. Tātad neviens nenes atbildību par 2009. gadā notikušo, bet jaunā vadība mums saka, ka iespējams, ka iepriekšējais direktors, es citēju, e, tiks e, piespiests atgriezt zaudējumus nodokļu maksājumiem. Vai ir tiešām e, šāda procedūra uzsākt, vai arī ir jārada tam vēl juridiskais tiesiskais pamats? Es to ļoti apsveiktu. Kā tas notiks? Vai kaut kas ir reāli uzsāts? Otrs jautājums attiecas uz saistību līgumiem ar uh, padomdevēju un izglītības eksperti iesaisti, ko kolēģija noteica un autoru padomju kolēģija ņem vērā to, ka finanšu regulas stāsies spēkā, kas ir noticis ar šiem līgumiem, e, kāds ir to status. Paldies! Keller kundze. Jā, man ir e, papildi jautājumi tiem, kas ir darba dokumentā iekļaut, un es domāju, ka mēs arī saņemsim rakstveidu atbildi. Tātad no vienas puses, tā kā budžetā 2000. 2008. gadā bija problēmas, 2007. tur bija būtisks problēmas, tagad kāpēc otro gadu jau no vietas saņem šādas negatīvas informācijas un kāpēc nav daudz agrāk jau bijuši uzlabojumi. Pēc 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanas un bija problēmas ar privāto naudas lietojumu, tas jau bija 2007. gadā, nekas nav ticis darīts 2008. gadā un laikam arī ne 2009. Kāpēc visu šo laiku nekas nav noticis? Un jūs pats laikam sacījāt, ka jūs pirms nedēļas vai divām uzsākāt darbu? Nē, pirms diviem mēnešiem. Labi. Nu tad, kad jūs pieņemāt šo finanšu ekspertu darbā, E, visus pirms diviem mēnešiem, kad šie cilvēki e, varēja uzsākt darbu attiecībā uz iepirkumu uzraudzību. Un kā šīs iepirkuma, šī rokasgrāmata tika sastādīta, vai to sastādīja kāds ārējais eksperts, jebšu kāds, kam bija pieredze ar negatīvo, uh, nu, pieredze pagātnē, Maķēkons, pēc tam būs atilkums, un tad aicināšu uh, e, Sepol direktoru atbildēt. Vai jūs varētu paskaidrot, kā notiek sanāksme ar pārvaldības e, struktūrām? Tas nozīmē, vai notiek sanāksme starp eh, direktoru un pārvaldības eh, struktūru, un pēc tam budžets izpildīts, vai jūs vairāk esat saistīti ar pārvaldības padomas eh, darbu. Es gribētu zināt, kādā veidā pārvaldības padomē tas notiek un kādas attiecības jūsu vidū ir. Es domāju, ka arī citi kolēģi klātsoši gribētu to zināt. Paldies, priekšsēdētāji! Lielākā daļā jautājumi, jo tos jau uzdev kolēģi. Es domāju, ka ir tikai palicis vēl viens jautājums, kas nav atbildēts, un tas attiec uz kursiem. Otrajā punktā manā darba dokumentā. Eiropas uh, revizijas palātā norādīja, ka, kā jau ziņojumā norādīts par 2008. finanšu gadu izdevums kursu organizācijai, ir nozīmīga budžeta daļa. 2009. gadam šādu izdevuma audits arī parādīja liels trūkums. Un e, tas ir, manuprāt, ļoti nozīmīgs paziņojums. Uh, um, no palātas puses. Un es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc 2008. gadā definētais atkārtojās 9. Jā, paldies, un tagad jums ir vārds atbildēm. Jā, paldies. Es uh, sniegšu atbildes uh, uz uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt, par personisko atbildību mēs ļoti rūpīgi pārbaudījām, kuros gadījumos iepriekšējais direktors un menedžers ir personiski atbildīgi, un a, mēs a, secinājam, ka tad, kad mēs par aptuveni 200 taxi services by officers uh, before. Ik ir noteikti arī zinām personiski atbildība. Mēs vienmēr pārbaudām, vai saskaņā ar atsevišķiem regulējumiem ir personiska atbildība autorizējošajam amatpersonai. Mēs esam pārbaudījuši to rūpīgi un e, izdevuši piedziņas orderi. Ja būs darbības arī citās jomās, tad mēs arī, un tās mēs identificēsim, tad mēs arī attiecīgi rīkosimies tālāk. Otrā sistēma. E, kad mēs kopīgi ar dalību valstīm kolēģijās, eh, koledžās un eh, kursos mums bija izgatavotas, eh, sagatavotas programmas. Tas notika ar savu veidu līgumiem starp Sepol un Policijas akadēmijas kolēģiem dalību valstīs. Un tas, tā nebija pareizi pieeja un bija nepieciešams zināms laiks, lai to varētu mainīt. Tagad decembra sākumā, pagājušā gada decembra sākumā, um, administrācijas sanāksmē mēs mainījām pieju un nebūs turpmāk tādu līgumu, kāda bija pagātnē. Un gribu norādīt arī to, ka 2009. gada jūnijā šādi līgumi tika pārtraukti. Un mēs turpinam veidot E, citu sistēmu, grantu sistēmu un nebūs šāda līguma sistēma nākotnē. Tāpat arī jānorāda, ka mēs esam mainījuši SEPOL finanšu regulējumu, mēs esam svītrojuši e, revīzijas palāts kritizēto punktu, lai varētu rīkoties atbilstīgi esošajiem noteikumiem un šobrīd. Uh, e, Sepal finanšu regulējums atbilst noteikumiem. Kāpēc nebija agrāks uzlabošanās? Es nevaru sniegt skaidru atbildi, kāpēc iepriekšējais menedžments neveica agrākus pasākumus. Kā jūs sacījāt, mums nav nodoma nekādā veidā attaisnot vai uh, Eh, iepriekš notikušo, taču mēs vēlamies maksimāli drīz situāciju uzlabot. Un eh, šobrīd es, piemēram, nevaru pateikt, kāpēc situācijas uzlabošanās nebija vērojama 2008. gadā. Tālāk, kāpēc nekas nav nekas paveikts agrāk šajā sakarā? Ir eh, pret uh, konkrētām atsevišķām amatpersonām izdoti piedziņas orderi, bet nav bijis iespējas piedzīt pilnu summu. Ir veikts ārējais audits aģentūrā. To veids uzņēmums Londonā, un ziņojums ir iesniegts. Mēs esam iesnieguši arī attiecīgi savu ziņojumu. Mēs varējām šī ziņojuma sakarā eh, sagata, izsniegt piedziņas orderi pret iepriekšējo direktoru. Tāpat tika minētas izmaiņas iepirkumu jomā, kāpēc tās nenotika agrāk. Iepirkuma amatpersona stājās amatā 2009. gadā un 10 gadā krietni vien sistēma uzlabojās. Iepirkumu uh, rokas grāmata ir balstīta uz informāciju, kas ir iegūta no uh, citām partneru aģentūrām. Matie kundze, jūs uzdevāt jautājumu par uh, administrācijas sanāksmēm un kas ir uzlabojies. Mēs esam ieviesuši ziņošanas sistēmu kur vienmēr ir jāsniedz visaptvarošs pārskats pār attīstību konkrētās jomās finansēs budžetā, iepirkumos, cilvēku resursos un tā tālāk. Un mums eh, tas dod iespēju uzraudzīt aģentūrā notiekošo. Tāpat ar prieku ziņoja, ka kopš eh, pagājušā gada ir izveidots audit panelis, lai varētu eh, atbalstīt administrācijas padomi Mums ir kvalificēti revidenti no dalību valstīm, un tādā veidā pārvalda var pieņemt uh, attiecīgus lēmumus, ka tie ir nepieciešami. Vēl jautājums par kursiem un semināriem, kas ir mainījies. Gribētu izcelt divas lietas. Mēs esam izveidojuši partnerattiecību un grantu sistēmu. Pirms tam mēs saņēmām kritiku, ka nebija pienācīgu līgumu starp aģentūru dalībvalstīm. Šobrīd ir sistēma ar partnerattiecībām un mēs varam veidot granta līgumus individuālām aktivitātēm. Tas eh, tiks eh, paveiks līdz ko tehniski būs pieejams budžets. Tā bija viena daļa, un, kā jau es minēju pirmīt, vēl bija svarīga joma kopīgas programmas, runājot par izglītības ekspertiem un padomniekiem. Šeit mēs esam pieeju mainījuši, un būs tikai grantu sistēma attīstības fāzē. Paldies! un man šķiet, ka es aptvēru visus jautājumus. Ja ne, tad varēšu skaidrot sīkāk. Es gribētu jūs lūgt arī iesniegt šīs rakstiskās atbildes, tāpat kā mēs lūdzām citiem. Vai mēs varētu tiešām virzīties priekšu, jo mums ir vēl viena aģentūra un mums drīz beigsies laiks. Jā, es tiešām gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai tā ir apmierināta ar atbildēm kuras sniedz SEPOL pārstāvis par uh, revizijas palātas komentāriem, vai komisija varētu mums pateikt to. Bet gribētu arī pāriet pie uh, pēdējās aģentūras, jo mums tiešām nav vairs daudz laika. Man ir divi galvenie jautājumi par uh, pamatiesību aģentūru. Viens ir saistīts ar darbā pieņemšanu. Uh, Uh, un uh, šīm te procedūrām, un vai aplēses attiecībā uz darbā pieņemšanas plāniem uh, ir tagad noteiktas, un saistībā ar pamatiesību aģentūru gribētu jautāt par konkrētu jautājumu par pamatlīgumu, kas tika piešķirts uz četriem gadiem 2007. gada jūlijā, bet pēc mazāk kā diviem gadiem uh, Uh, bija jau iztērēta viss tam paredzētā nauda, un tomēr aģentūra turpināja tērēt naudu šajā pamat līgumā bez papildus atļaujas, un es gribētu tiešām uzdot jautājumu aģentūrai, lūgt sniegt mums skaidrojumu par to, kāpēc tas ir noticis. Paldies! Uh, es piedāvātu dot vārdu uh, pamatiesību aģentūras pārstāvim, un tad uh, pēc tam beigās dosim vārdu komisijai par šo te sepolu komentāru. Panopulus kungs, lūdzu jums vārds atbildēm. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu sākumā uh, runāt par šiem diviem jautājumiem, kurus Bustilkungs uzdeva. Pirmkārt, par uh, aplēsēm par darbā pieņemšanu. Gribu jums apliecināt, ka esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai uh, labotu šo te nepareizo aprēķinu, ko, uz ko norādīja revizijas palāta. Gribētu atzīmēt, ka esam ieviesuši uh, ikmēneša ziņošanas procedūru, lai tiešām varētu novērot, kas notiek saistībā arī ar budžeta izpildi, uh, pirmajā sadaļā un arī saistībā ar izdevumiem, kas ir saistīti ar darbā pieņemšanu. Un gribētu arī teikt, ka aģentūra 2007. gadā sāka darbot, un mēs, darboties, un mēs gaidījām līdz 2008. gadam, lai nosauktu direktoru. Un tā kā Liba komiteja mums lūdza netiks, eh, netika eh, veikta nekāda darbinieku pieņemšana pirms ieradās jaunais direktors, un eh, pēc tam mums tas bija jāatgūst. Gribu jums apliecināt, ka mums ir apmēram 50% pozīcija aizņemtas. Kas attiecas Ko tad mēs darījām? Mēs veicām visus nepieciešamos pasākumus, uh, Mums ir plāns, mēs pieņemam plānu pārvaldnieku, un mūsu plāns ir tāds, ka mums ir darba programma ar trim prioritātēm. Trešā prioritāte nozīmē, ka to mēs varam izmantot, un eh, to komisijas iekšējā dienas nosauc kā labo praksi. Proti, ja mums ir eh, pārpalikums, tad to mēs varam izmantot lai īstenotu dažus no projektiem, ko varbūt prasa eh, valde vai eh, komisija, bet mums nav līdzekļi tos īstenot. Gribētu atzīmēt arī to, ka 2009. gadā Mums bija 99,4% budžeta izpildu saistību daļā, un pēdējie skaitļi, ko saņēmām no budžeta pārvaldnieka, eh, ir tādi, ka 2008. gadā mums ir eh, likvidētie fondi 3% eh, no tiem, kas tika pārnesti uz nākamo gadu. Un pagājuši gad uh, mums bija 89%, kas ir ļoti labs rādītājs. Un mūsu budžeta izpildes mērķi ir tādi, ka and DG Budge is that we cannot uh, um, have lower than Mums nevar būt mazāk par 95% apropriācijām. 2009. un 10. gadā mums bija 99,4 un uh, runājot par uh, mūsu līdzekļu izmiet, izmantojumu, mēs ļoti uzmanīgi vērojam šo līdzekļu pārnešanu. Mums ir sistēma, uh, kur tur ir viss saistīts arī ar juridiskiem nosacījumiem, bet, protams, ka būs līdzekļu pārnesumi, mēs nevaram uh, sagaidīt, ka ziņojumi tiks veikti tajā pašā gadā. Pat ja mēs gada sākumā sākam iepirkuma procedūru, tad līgums ir jāparaksta maijā, tad uh, pēdējos datus mēs uh, nevaram no šiem uh, uzņēmumiem saņemt to, ko viņi vāks. Mēs nevaram tos. Tātad tie vienmēr būs nedaudz pēc gada beigām, un tomēr mēs cenšamies uh, samazināt pārnesumu skaitu. Runājot par otro jautājumu, ko uzdev Busutel kungs par šo te pamatlīgumu, ietveru līgumu 2007. gadā, tas ir ietveru līgums, kas attiecas uz uzņēmuma, mm, uzņēmumam dot uh, uzdevumu organizēt konferences un pasākumus. Uh, Mums nebija toreiz 2007. gadā valde un direktors, un tad, kad uh, tas bija, tad mums bija cits darbības veids, tad valde pieņēma politisku lēmumu organizēt ikgadēju konferenci par cilvēktiesībām, kas notiek pirms Ziemassvētkiem, kas notika šeit Briselē pirms Ziemassvētkiem, un tas nedaudz izmainīja šīs procedūras, uh, iepirkuma procedūras uh, aptvērumu. Tur bija 2 miljoni eiro un līdz 2009. gadam tas tika iztērēts, un tomēr šis līgums uh, bija spēkā, un jau sešus mēnešus pirms tam mēs uzsākam iepirkuma procedūru, bet mēs to nevarējām pabeigt. Tātad vienīgais veids, kā mēs varējām rīkoties, bija atcelt šo ikgadējo konferenci par cilvēktiesībām, kur tika organizēta Zviedrijas prezidentūras laikā, un mēs veicām riska analīzi un teicām, nu labi, mēs to darīsim, bet šis līgums bija spēkā, un uh, revīzijas palāta neteica neko par to, ka tas būtu bijis nelegāli, kas tika uh, veikt šī eh, iepirkuma procedūras ietveros. Es domāju, ka mums vajadzētu iet tālāk, ja nu vienīgi jūs vēlaties uzdot vēl vienu ļoti īsu jautājumu, uz kur varētu lūgt rakstisku atbildi. Nē, es varu tūlīt pāriet pie saviem secinājumiem, ja nu vienīgi komisija kaut ko grib teikt par iepriekšējo jautājumu. Jā, mums vajadzētu vēl uzklausīt komisiju par uh, cepolu, un tad jūs varēsiet izteikt savus secinājumus. Lūdzu, komisijai ļoti īsi vārds par cepolu. Thanks. Paldies, priekšsēd. Komisija uzskata, ka tagad ar jauno cepolu vadību ir uzsākta jauna fāze. Jaunā vadība pieliek liels puls rast risinājumu līdz šinējām problēmām. Komisija atbalsta cepolu centienus savus tēriņu problēmas risināt, lai tā arī turpmāk būtu galvenais instruments policijas apmācības Stokholmas programmā paredzētajai mēģi sasniegšanai. Pateicoties Čehijas prezidentūras atbalstam 2009. gadā, šī gada mājā, 2009. gada mājā, Process tika pabeigts. Un iepriekšējais cepalu direktors tika atlaists. Jūs tagad nerasināt jautājumus par 2009. gadu budžetu, bet 2010. gadā aģentūra ir uh, uzlabojusi būtiski budžetu pārvaldību. To ir atzinis revizijas palāda, piemērs. 2010. gadā četreiz vairāk ir iztērēts nekā 2008. gada 11. pirmos mēnešos. Jā, ļoti īsi secinājumi, paldies. Tagad mums ir jāvirzās tālāk un mēs aicināsim jūsu interpretāciju attiecībā. Paldies, gribētu pateikties sekretariātam par palīdzību šajā darbā, arī deputātiem, kas ir viedokļu apmaiņā piedalījušies. Es domāju, tā ir bijis ļoti interesanti. Arī paldies aģentūru un komisijas pārstāvjiem. Saprotu, ka šī nebija viņiem vispatīkamākā stunda, arī ne man. Tajā pat laikā es ceru, ka visi piekrītam, ka e, šis ir ļoti būtisks e, caurskatāmības, caurspīdīgi jautājums, kā nekā mēs runājam par nodokļu maksātāju naudu, un tam ir jākļūst par ik gada vingrinājumu, ka mēs prasām aģentūram atskaitīties par saviem tēriņiem. Uz šī pamata mums ir jāapstiprina budžeta izpildi. Ļoti priecājos, ka arī Kokobu referente Monika Makovēja ir klāt, un tad viņi varēs arī sekot mūsu darbam kad mēs teiksim savu atziņumu uh, mēneša beigās komitejā attiecīgajā. Paldies un nākamie soļi. Buzutilkungs atzinumu projektu prezentēs 31. Feb... janvārī, 1. februārī. Grozījumiem noteikts termiņš ceturtdien, 3. februārs. Balsojums Liba komitejā būs 28. februārī. Paldies par piedalīšanos visiem! aģentūru pārstāvjiem. Paldies par sniegtajām atbildēm. Un, kā jau sacīju, lūdzu sniegt atbildes arī rakstiski. Tagad ar kārtībā vēl viens punkts. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Brazīliju par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu parasto pasturētājiem. Un apspriežam vienlaicīgi arī nolīgums starp ES un Brazīliju par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu diplomātisko dienestu vai oficiālu pasturētājiem. Uh, abas referentes, vai abi referenti ir Monika Makovei un Johans Enču. Lūdzu jums izteikties tagad uh, un sniegt savu kopsavilkumu. Paldies priekšsēdē. Pār vīzu režīmu atcilšanu ar Brazīliju. Es iesaku parlamentam piekrist šai vīzu režīmu atcelšanai ieskaitot arī Kipras, Igaunijas, Latvijas un Maltas pilsoņi, ka tie var, eh, Lietuvas pilsoņi, ka tie var bez vīzām ceļot uz Brazīliju. Arī brazīlieši tad varēs līdz trim mēnešiem uzturēties ES bez vīzām. Šis nolīgums ļaus ES pilsoņiem no šīm četrām ES dalībvalstīm, tad arī doties uz Brazīliju bez vīzām, e, turismu vai biznesa nolūkos. Iesaku Eiropas parlamenta priekšlikumu šim nolīgumam. Un tad otrs e, ar Enču atbalstu to pašu var sacīt par diplomātisko pasturētājiem. Enču kungs, lūdzu. Paldies priekšsēd. Iesaku parlamentam arī no savas puses ratificēt šos nolīgumus. Sārunas notika divos posmos. Nolīgums par parastajām pasēm ir jāapstiprina arī dalībvalstu parlamentiem, un tad ir arī atsevišķa procedūra attiecībā uz diplomātu pasēm. Uh, tas var tikt apstiprināts un stāties spēkā arī bez Nacionāla parlamenta ratifikācijas pēc parafēšanas. Un tādēļ bija šīs atsevišķās sarunas par šiem diviem nolīgumiem. Papildināšu, lai mēs nezaudētu laiku un atgādinātu komisijai vēlreiz šos jautājumus, jo tā ir vienīgā uh, kompetentā vedot ārējās sarunas par vīzu režīmu atcelšanu, joprojām ir sešas dalībvalsts, kurām nav bezvīzu režīms ar ASV un Kanādu. Tāpēc aicinām komisiju izstrādāt līdzīgas nolīgumus par diplomātu dienestu un oficiālām pasēm, kā arī parasto pasturētājiem attiecībā uz šīm valstīm. Brazīlijas piemērs ir parādījis, ka ir iespējams gūt panākumus neredz iemeslu kādēļ šādu diplomātisko pasturētājiem vajadzētu saskarties ar problēmām. Tātad aicinu komisiju uzsākt šādas sarunas ar ASV un Kanādu, lai Rumānija, Bulgārija, Polija, Čehija un Kipra arī varētu baudīt bezvīzu režīmu. Paldies! Un tagad aicināšu padomus prezentūras pārstāvu vai eh, Vai viņš vēlētos kaut ko sacīt, vai komisijas pārstāv? Jā, komisija, lūdzu. Paldies priekšsēd. E, tikai īsi komisijas vārdā gribu pateikties referentiem par savu noteikto atbalstu vīzrežīmu atcelšanai Brazīlijai un par viņu centieniem pātrināt šīs procedūras lai šo nolīgumu ratifikācija varētu notikt pēc iespējas drīzāk. Komisija, protams, turpinās savus pūliņus atrisināt atlikušās apusējums problēmas ar ASV un Kanādu. Un e, otrs referents ir izteicis konkrēts priekšlikums šajā sakarā, tos mēs rūpīgi aplūkosim. Vēl kādu komentāru nav tādu. Uh, tad termiņš grozījuma iesniegšanai ir uh, trešdien, 12. janvārs, 2012, un Lībe 25. Uh, 26. janvārs ir uh, termiņš ziņojuma apsvēršanai, un tikai par procedurāliem rezidu, uh, e, līķkundošanas rezolūcijas punktiem var Eh, būt šie priekšlikumi. Paldies! Eh, tad mēs arī esam sēdi beiguši gandrīz laikā. Nākamā sanāksme. Rīt būs ārkārtas sēde, kurā apstiprināsim eh, ārkārtas sēdi 17. janvārī koordinatoru sanāksmi un tad 25. janvārī Brisele un 200. 26. janvārī arī Briselē. Paldies jums par pacietību un arī tūkiem. <laughs> Exactly. thank you. Thank you. Thank you. Uh, thank you, madam. starting